So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dārgie kolēģi, kā jums zināms, es parasti negribu sodīt tos, kas laicīgi ierodas, tādēļ gribu sākt šodien darbu laicīgi. Pirmais darba kārtības punkts. Vai jums ir kaut kādi iebildumi par darba kārtību? Es neredzu, ka tādi būtu. Tad darba kārtība ar to arī ir pieņemta. Tad varam pāriet pie otrā darba kārtības punkta priekšsēdētāju paziņojumiem. Sākumā vēlos sveikt mūsu četrus jaunos uh, locekļus komitejā. Vēl neredzu Viktoru Negresko kungu no Rumānijas un uh, Markus Grosempel no Spānijas, kas piedars SD grupai. Uh, Nu, izskatās, ka viņi rīta sesijas laikā vēl mums pievienosies, un no Reņū grupas, no Rumānijas sveicu Botus kungu un Sikurelis kundzi no Francijas. Sirsnīgi sveicu jūs un priecāšos uz turpmāko konstruktīvo sadarbību. Par tulkošanas režīmu. Šodien tulkojums ir pieejams franču, vācu, itāļu, angļu grieķu, spāņu, ungāru, latviešu, poļu, slovāku, slovēņu, bulgāru, rumāņu un horvātu valodās. Šī eh, šodien sanāksme tiek pārādīta arī tieši saistē, un tagad varu pāriet pie D apakšpunkta 21. janvāra koordinātoru sanāksmes eh, lēmumi, kas tika nosūtīti ar e-pasta palīdzību visiem kultūras komitejas locekļiem, tie ir atzīti par oficiāliem, oficiāli pieņemtiem, jo līdz 24. janvārim neviens par tiem neiebilda. Noslēgumā pāris komentāri par nākamo Eiropu padomi un daudzgadu finanšu schēmu. Vēlos izteikties skaidri. Eiropadomas priekšsēdētāja Šarla Mišela piedāvātie skaitļi kā kompromiss mums, kultūras komitejai, ir vienkārši dramatiski un nepieņemami. Pilnīgi nav pieņemams tas, ko padoma, padomas prezidentūra piedāvā. Erasmus plus samazinājums. Neatbilst uh, parlamenta pieprasītiem trīskāršajam palielinājumam un pat eh, komisijas priekšlikumam. Tas ir tik ļoti nesaskaņots, ka nebūs iespējams finansēt jaunās iniciatīvas, ne tikai Eiropas universitātes, nevis Cover EU, ne izglītības centra projektu nebūs iespējams tos īstenot. Kopā ar referentiem preses paziņojumā uh, es skaidri paziņoju, ka ja nebūs paredzēts ievērams līdzekļu papildinājums, tad Eiropas parlaments visas esošās un jaunās iniciatīvas un projekts vienkārši būs spiests izsvītrīt no programmas. Lai cik arī apsveicams būtu šīs trīs iniciatīvas un Cover EU iniciatīva no parlamenta puses, ja mums nav naudas, nu tad tas būtu vaiprātīgi, ka mēs censtos īstenot šos projektus, jo tas nozīmē, ka jau labās uh, darbojošās programmas, eh, tām būs jāatņem līdzekļi, kuras tā jau cīnās ar līdzekļu trūkumu. Un tas viss ir pretrunā tam, ko politiķi vienmēr sludina, vienmēr atkārto par to, cik svarīgi ir izglītība, apmaiņa, starptautiskās kompetences jauniešiem, cik svarīgi ir kultūras apmaiņa, lai savstarpēji bagātinātos, lai paplašinātos, jo uh, ir tik būtiski saglabāt Eiropas kultūrālo mantojumu. Un tad, kad ir runa par pienācīgu līdzekļu nodrošināšanu šiem projektiem, tad vienmēr ir atrunas ar taisnīgu investīciju fondu, lauksaimniecību, struktūrizācijas pasākumiem, ka ir jānodrošina nauda jauniem zaļiem kursam un ka vairāk naudas nav. Un, godīgi sakot, no kultūras komitejas puses nevar to akceptēt. Tādēļ aicinu jūs visus. Uh, esat aktīvi runājot ar visiem skartajiem. Mums ir nepieciešams ik viens atbalsts, lai izdarītu spiedienu uz padomu. Un šeit es vēršos arī pie komisijas. Komisija beigās ar šo piedāvāto priekšlikumu taču arī nevar būt apmierināta, jo liela daudzums no labajām iniciatīvām no komisijas puses arī nebūs iespējams ar šādu budžetu. Tādēļ tiešām aicinu visus iestāties gan par izglītības programmām, gan Creative Europe, kur gan vēl nav paredzēti konkrēti skaitļi, taču prognozētie samazinājumi uh, liek uh, domāt par ļaunām lietām, jo budžets ir uh, kopumā redzams, un mēs provizoriski veicām aplēses par sadalījumu, balstoties uz iepriekšējiem gadiem, un ja tas tā notiks, tad uh, vienkārši, piemēram, Erasmus gadījumā tas uh, būs apsmiegs Eiropas Savienībā. Politiķi vienmēr runā par kultūras nozīmīgu, bet jau tagad budžetā tiek paredzēti šausmīgi samazinājumi, jo īpaši par nelieliem kultūras projektiem mēs jau saskaramies ar milzīgu līdzekļu trūkumu. Un šeit arī pieaugs spiediens, jo tādas iniciatīvas, kas līdz šim nav uzdrošinājušies vērsties pie Eiropas atbalsta iespējām, lai paplašinātu savas programmas, pa, padarītu tās Eiropiskā līmenī, tās vispār neuzdrošināsies. Un viss ir apzinās to, ka šajos krīzes laikos Eiropā, kad izglītība ir ļoti nozīmīga, šis priekšlikums liecina, ka nav gūts nekādas mācības. Un Creative Europe gadījumā nu, tas nozīmēs arī to, ka mums pat uh, esošie budžeta līdzekļi tiks samazināti. Un tas jau situācijā, ka trūks līdzekļu. Šeit vēlreiz gribu uzsvērt to, ka mēs kultūras komitejā un ceru, ka var paļauties uz jūsu atbalstu un sadarbību, darīsim visu iespējamo, lai labotu šīs nepareizās prioritātes, kas ir noteikts Mišela priekšlikumā. Un ceru, ka arī komisija mūs atbalstīs, jo gala rezultātā tas ir pilnībā nepieņemams variants. Ja jūs pamanījāt, ka esmu diezgan dusmīga, jo arī par pētniecības jomu viņi iedomājas tiešām nostāties visu kopā un apgalvot, ka grib Eiropu padarīt par vadošo inovāciju jomā, un tad pilnībā šī joma tiek izsvītrot. Un tad jautājums, vai šie cilvēki vispār atcerās, ko viņi runā? Un ja mēs arī nesam atbildīgi par pētniecību, tad uh, Tomēr augstskolas uh, ir mūsu kompetencē, kur mums ir zināms izteikšanās pilnvaras, tādēļ arī mēs par to izteiksimies. Tagad nākamais darba kārtības punkts - balsošana Eiropas semestris ekonomikas politikas koordinācijai, nodarbinātība un sociālajie aspekti ikgadējā izaugsmas pētījumā 2020. Es biju referente šim atzinumam vēlos minēt pāris vārdus, vēlos pateikties ēnu referentiem, visiem locekļiem par konstruktīvo sadarbību pie šī dokumenta. Esmu pārliecināta, ka panācām labu rezultātu, jo viss mūsu galvenās prioritātes tika paustas, ir iekļaut arī konkrēti priekšlikumi, un ja nevienam vairs nav nekas papildināms, tad tagad es uzreiz pievērstos balsošanai. Vai visiem ir savas balsošanas kartītes? vai esat tās ievietojuši. Tad varam sākt. Pirmais uh, punkts, pirmais grozījums, kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Ich öffne die Abstimmung. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījuma priekšlikums. Kurš par? Pret. Atturas. Izskatās, ka vairākums tāds pats, bet pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 39. grozījums par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski, sākam balsot, beidzam, noraidīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas. Nu, jāpārbauda mums elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts, jo nešķirts. 46. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 47. grozījums netiek vairs piedāvāts balsošanai. 48. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pēdējais balsojums par 54. punktu par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim katrs personīgi galīgajā balsojumā par visu atzinumu priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam. Viens pret, divi atturas, vairākums atbalstīja. Liels paldies! Tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Atzinuma priekšlikums 2021. gada budžeta projekta vadlīnijas. Šeit budžeta komiteja decembrī pieņēma iekšējo procedūru parlamentam. 2021. gada budžetām grozīt. Saskaņā ar jauniem priekšlikumiem tādas specializētās komitejas kā kultūras komiteja sagatavos vadlīnijas par gada budžeta projektu. Uh, kur ir noteiktas galvenās politiskās prioritātes budžeta procedūrā. Lūdzu, cilvēki, kas pamet zāli, dariet to mierīgi, lai mēs varētu mierīgi turpināt sanāksmi. Ar šo lēmumu specializētajām komitejām komitejas ir paredzēts efektīvāk iekļaut šajos struktūrizētajos procesos. Šodien mēs uzklausīsim mūsu referenta Franca kunga priekšlikumus, un tā kā ļoti strikts grafiks šajā jaunajā procedūrā, tad grozījuma priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 21. februārs, pulksten 12. Tātad mums paliek ļoti maz laika, bet tas ir saistīts ar šīm īstermiņa procedūras grozījumiem un ieviešanu tagad vēlos dot vārdu Frančs kungam, lai viņš varētu pastāstīt sīkāk par savu priekšlikumu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Vēlos jums prezentēt savu provizorisko atzinumu projektu un grozījumu priekšlikumus, kurus esmu sagatavojusi budžeta komitejai un nepacietību gaida arī turpmākās debatas. Īpaši ņemot vērā pašreizējo budžeta priekšlikumu DFS, kur ir paredzēta ievērojama samazinājuma kultūras izglītības programmās, mums, kā kultūras komitejai, ir jāpauž ļoti skaidra nostāja. Šie samazinājumi ir pilnībā nepieņemami. Savā atzinumā es uzsvēru tādu programmu nozīmību, kas skar kultūru un izglītību Mēs gribam palielināt dalībnieku skaitu, pieprasam ievērojumu līdzekļu palielinājumu. Izglītības un ku kultūras programmas nodrošina nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret globālajiem izaicinājumiem, kā piemēram klimata pārmaiņas. Tā kā pieprasījums ir ārkārtīgi ievērojams, jo īpaši Erasmus, tad es atkārtoju mūsu prasību palielināt Erasmus 2021. līdz 2027. gada DFS trīskāršota. Turklāt budžeta plānam 2021. gada gadam salīdzinājumā ar 20. gadu ir jābūt ne tikai lielākam, bet struktūrētam tādā veidā, lai ne tikai pirmajā, ne pēdējā programmu gadā nebūtu trūkumi. Runājot par krea, radošās Eiropas programmu, šī programma ir nozīmīga audiovizuālās radošās kultūras sektora atbalstam un dara to ļoti ievērojamā veidā. Šeit ir jāpredz budžeta dubultošana nākamajā DFS. Tāpat arī relatīvi jaunā uh, Eiropas solidaritātes fonda programma 2021. gada budžeta plānā ir jāsaglabā sākotnējā komisijas priekšlikuma apmērā, jo tikai tādējādi mēs varam attaisnot milzīgās gaidas, kas ir saistīts ar šo programmu jauniešu vidū. Programma pilsoņiem ir jāatbalsta ar attiecīgiem finanšu līdzekļiem, kas darbojas, nodarbojas ar uh, līdztiesības un dalības jautājumiem, kur ir runa par kopīgām vērtībām visā Eiropā. Noslēgumā vēlos pievērst jūsu uzmanību sešiem aspektiem saistībā ar maniem groziem priešlikumiem. Pirmkārt, es atkārtoti atgādinu par sociālo mērķu sasniegšanas programmā, programmām, jo īpaši tām, kas attiecas uz iekļaušanu. Otkārt, izglītības un kultūras programma nozīmība ekoloģiskajās pārmaiņās, sociālajās pārmaiņās ir ļoti nozīmīga. Treškārt, runājot par pilotprojektiem, es pieprasu no komisijas laicīgu laika grafika nodrošināšanu un daudz lielāku caurskatāmību. Ceturtkārt, runāt par sinerģijām starp EFC un apvārsnes 2020. Es pieprasu no komisijas saistībā ar visām Eiropas Savienības programmām nodrošināt saskaņot stratēģijas, lai tādu projektu kultūras, izglītības, radošās ekonomikas jomās varētu tikt īstenot efektīvi. Un pirmkārt esmu norādījis to, ka šo maksājumu krīžu atkārtošanās, kādas uh, notika 2017. 13. gadu periodā, no tādām ir jāizvairās kultūras un izglītības eh, atbalsta saņēmēji bieži vien ir individu un mazas organizācijas, un tieši šis saņēmēja loks nevar atļautos šādus maksājumu kavējumus. Un noslēgumā es norādu uz uh, budžeta pozīcijas multimēdiju pasākumi, cik tie ir ļoti nozīmīgi. Šeit ir jāparedz līdzekļu palielinājums, lai nodrošinātu skaidru saziņu par Eiropas Savienības jautājumiem. Darbie kolēģi, es e, priecāšos, jūs atbalstīsiet manu atzinumu priekšlikumu, manus grozījumu priekšlikumus un ar prieku gaidu jūsu piedāvātos komentārus ierosinājums. Paldies, Franca kungs! Tagad mums izteiksies ēnu referenti. Tu izteiksies Eller kunga vārdā, jā? Ja? Lūdzu. Tātad došu vārdu ēnu referentiem Farhāk kundzei, Slavako kungam, Ēler kungam un Petra, kas eh, izteiksies jūsu vārdā. Jā, tad iekļaušu arī tevi sārakstā. Paldies priekšsēdētājiem. Visu pirms eh, vēlos paust atbalstu eh, projektam Erasmus. Tiešām runa ir par um, problēmu sakarā mm, un jautājumu sakarā ar to, kā mobilizēt šo, šo labāku mobilitāti, kas ir ļoti svarīga, lai veicinātu izglītību un kultūru. Paldies Romeo Francam par uh, viņa ļoti labu darbu, referenta darbu. Visi grozējumi ļauj uh, uzlabot uh, tekstu atgādinot mums par prioritātēm budžeta jomā. Viņš uzsvēra vairākas uzlabošanas iespējas, teiksim, adapt, pielāgošanās sociālajiem un vidas kritērijiem. Tagad runājot par dalību valstīm. Būtu labi, ja komisija varētu pēc iespējas ātrāk īstenot pilotu projektus un uh, veikt sagatavošanās darbības. Uh, Mm, mēs noteikti balsosim par šo atzinumu, un uh, mūsu idejas tajā tika ļoti pareizi atspoguļotas. Dank, Laurence Ferrand, uh, Hesla Bakov. Благодаря, госпожо председател. Може би ще ви... Paldies, uh, runās Labakalkungs. Varbūt mans komentārs jums būs pārsteigums, jo es nāku no EKR, un manuprāt, šis ir ļoti labs atzinums. Uh, Es vēlos uzskaitīt visas lietas, kas man patīk, un šis saraksts ir diezgan garš. Mūsu kolēģi prezentācija. Priekšsēdē pārtrauc runātāju. Да, една дума, много ми харесва доклада. Това е истината. Да, tad īsumā es atbalstu šo ziņojumu un priecājos, ka mums ir līdzīga domāšana. Manuprāt, tas, kas šeit būtu jālabo, ka mums ir jāparedz trīskārši līdzekļu apmērs, nevis dubult līdz, līdzekļu apmērs uh, radošai Eiropai. P uzglītības, radošuma, kultūras programmas ļoti nozīmīgas, īpaši, lai tiktu galā ar klimatu pārmaiņu izraisītajām problēmām. Manuprāt, šeit ir tekstā jāliek liels uzsvars uz faktu, ka kultūra un radošums ir ekonomiskās izaugsmas un nodarbinātības galvenie virzītāji. Mums ir jānosaka konkrēti mērķi, un ja tādas programmas kā Erasmus Plus ir veiksmīgas, tad tās ir jāpaplašina, nevis jāsamazina, kā to piedāvā. Vai ka tās patiesībā tiek iznīcināts, jo trūkst finanšu līdzekļu. Manuprāt, mums ir nepieciešams vairāk finanšu līdzekļu. Varbūt mums ir jāsagatavo vēstuli vai jāiziet ielās, mm, jānorīko sanākšana vai sēdes streiks parlamentā, taču mums ir nepieciešama nauda izglītībai un kultūrai. Un šis ir šī ir lieta, kur visi politiķi grēko visās valstīs. Pirmie līdzekļi, kas tiek svītroti, ir kultūras un izglītībai paredzēties. Nezinu, kāpēc tā ir, bet paldies. Paldies Šoidraus kundze, kas pārstāv uh, eh, N referentu Ēleru kungu. Eh, paldies. Ēlera kungs eh, atbalsta šo atzinumu un vēlos uh, papildināt uh, šādi. Tas viss uh, saskana ar komisijas uh, priekšsēdētājas vārdiem. Saņēma vēstuli no mūsu ministra prezidenta Babiša. Un uh, droši vien tiks noraidīts uh, padoms priekšsēdētāja uh, Šarla kunga. Uh, priekšlikums atba samazināt atbalstu Erasmus programmai, jo šis projekts tomēr ļoti svarīgs kultūra un izglītībai. Šis darbības ļoti svarīgas mūsu ministru prezidentam, tad droši vien varbūt palīdzēs kā iedvesmas avots arī jums. Tātad mūsu kolēģi priekšlikumus atbalstu pilnīgi. Un runājot par Erasmus programmu un tās iespējām. Tā ir investīcija e, mūsu jauniešos, tā ir e, iekļaujoša programma un tā vajadzētu to paturēt. Mēs nevēlamies, lai tā kļūtu ekskluzīva, mēs nevēlamies e, nevienu izslēgt, gluži pretēji, vēlamies tādu iekļaujošu pieju pret visiem jauniešiem. Ja viņi vēlas piedalīties, viņiem jādod šāda iespēja. Programma veicina radošumu, un tā arī ir solidāra. Tāpēc eh, padomas priekšlikums šobrīd nav atbalstams, un eh, mūsu komitejas kolēģi priekšlikumu pilnībā atbalstu. Nu, tagad. Eh, Jā, Petra Kamervērta. Paldies. Jā, man jārunā Negresku kunga vārdā. Viņam bija jāatgriežas Rumānijā diezgan steidzami. Viņš man te atstāja eh, savas piezīmes. Mēs, protams, atbalstam šo priekšlikumu. Šeit tiek eh, atrunātas svarīgas lietas, mums visiem svarīgas. Runājot īpaši par eh, paralēlo padomas priekšlikumu, par kuru izskanēja pamatota kritika, nevajadzētu pieļaut, ka uh, 20. gada DFS uh, jau pašā sākumā uh, aizkavēsies uh, paredzētie maksājumi un varbūt varētu veicināt tādu ārkārtas plāna sagatavošanu komisijā, ņemot vērā šādu scenāriju. Jo pat ja viss iet pēc plāna, Dažas programmas uh, nevarēsim līdz gada beigam pieņemt, un tad um, mums ļoti maz laika paliks uh, pamatnostādņu sagatavošanai. Un tāpēc varbūt komisija varētu sagatavot tādu ārkārtas uh, rīcības plānu, kas varētu būt interesanti Erasmus Plus programmai, solidaritātes korpusam un Eiropas jauniešu programmai lai viss varētu sākties 20. gadā. Un tad vēlamies arī diferencētas multimodālu, multimodalitātes pasākumus, kā ieplānots. Atbalstīsim komisiju šeit, kā arī agrāk. Un nu, citādi atbalstām visus kolēģa priekšlikumus un mēģināsim akcentēt atsevišķus momentus, teiksim, šī ārkārtas uh, rīcības programma, bet arī jautājums par uh, to, cik nozīmīgi ir Eiropas sociālie mērķi un attiecīgas programmas. Uh, tā, tas nav vienkārši tā izskaistināšanai, tās ir izšķirīgi svarīgas programmas sociālajai jomai, sociālajai saliedētībai Eiropā, kad svarīgi ir uz to uzstāt. Jā, paldies! Un tagad eh, pajautāšu kolēģiem, vai ir citi komentāri. Sveika, Rēkundze. Labrīt, labrīt priekšsēdētāji, labrīt visiem. Prieks jums pievienoties, diemžēl šādā kontekstā, bet uh, esmu gatava cīnīties, aktīvi piedalīties jūsu darbos. Es atbalstu, varu parakstīties zem katra vārda, ko jūs uh, pateicāt priekšsēdētājs kundze. Jā, ir jārīkojas. Un es arī ar eh, Francijas amatpersonam esmu aprunājusies šo, ehm, šīs nedēļas laikā. Un ehm, runājot par budžetu, jā, es jūtu, ka ir notikusi tāda mobilizēšanās. Un uh, arī Francijas amatpersonas valsts būt solidāras pie šiem dažādiem punktiem. Tātad mēs arī mobilizējam resursus šajā virzienā. Paldies! Milans Zvērs, lūdzu. Paldies! Kā pastāvīgs referents Erasmus Plus programmā, uzskatu, ka man noteikti jāizsakās. Es vēlos pateikties Frančs kungam par atzinumu un paustu viedokli, ko varu pilnībā atbalstīt. Mēs visi bijām par to, lai palielinātu pieejamo līdzekļu apjomu un arī komisijas priekšsēdētājiem izteicās. Um, līdzīgi. Erasmus Plus mums ir prioritāte, bet pēc vēlēšanām nu, uzlika pavisam citu mūziku. Nu, mēs tam nevaram piekrist tagad. Vēlamies vairāk eh, iekļaujošu pieju, vēlamies vairāk um, Erasmus Plus iniciatīvu. Un eh, man prieks, ka kolēģi runāja aptuveni līdzīgi. Mēs pieprasām daudz vairāk uh, līdzekļu nekā piedāvā Mišela kungs. Es uh, neredzu citus komentārus, līdz ar to jautāšu komisijai, varbūt uh, kāds no jums gribētu izteikties. Jā, ja? lūdzu. Paldies priekšsādātājiem, dāmas un kungi, godātie deputāti. Komisija pieņem zināšanai un ļoti uzmanīgi izvērtēs šīs komitejas viedokli šajā jautājumā, runājot par um, jaunatni, kultūru, izglītību. Un uh, vēlos uh, pateikties jums par atbalstu. Atbalstu, kas uh, tāds ļoti stabils atbalsts īpaši runājot par šo programmu un Erasmus Plus budžeta stiprināšanu, kā arī radošās Eiropas programmas budžeta stiprināšanu. Mēs mēģināsim nodrošināt nepieciešams līdzekļus, kā mēs darījām arī iepriekšējā DFS, kas uzsākās 14. gadā, lai sasniegtu mūsu mērķus, tātad iekļaujošāku pieju, vairāk dalībnieku, specifisks atbalsts. Um, ievainojumām personām. Un uh, svarīgs mērķis izveidot uh, izglītības um, telpu Eiropā mm, līdz 2025. Uh, gadam, īstenot vairākas universitāšu iniciatīvas, kas paredzētas izveidot tādas spēcīgas alianses, universitāšu alianses Eiropas mērogā, veicināt mākslinieku mm, aktivitātes visur Eiropā, veicināt uh, radošas uh, uh, industrijas Eiropā, neaizmirstot arī par Eiropas solidaritātes programmām. Tieši tā, 18. gada maijā komisija ir formulējusi uh, programmu nākamai DFS jau paredzot nozīmīgu budžeta palielinājumu. Nu, tagad mēs par šo palielinājumu runājam citām iestādēm, un eh, es vēlos jums pateikties par parlamentā dzīvu atbalstu, lai tiešām arī izcīnītu šo budžeta palielinājumu jauniešiem, kultūra, izglītībai un uh, ierosinātajām programmām. Nu, Pagaidām mm, izjūtam laikspiedienu un tiešām ceram, ka varēsim vienoties ar padomi par visu šo mm, finanšu schēmu, jo tas ir uh, vitāli svarīgi, lai šīs programmas sāktu darboties eh, jau nākamā gada 1. janvārī. Atgādinu šī brīža DFS īstenošana jau ir aizkavējusies diezgan pamatīgi. Un šī aizkavēšanās ļoti negatīvi ietekmē vairākas programmas, to skaitā arī Erasmus, plus un Radošu Eiropu. Un tiešām mm, nevēlamies, lai kaut kas tāds atkārtotos, pat ja šis risks ir ļoti reāls. Nu, tātad eh, darīsim visu, lai izvarītos no eh, šīs aizkavēšanās, ko esam pieļāvuši iepriekšējās DFS ietvaros, jo tas tiešām arī šoreiz eh, visu pirms kaitētu tiem, kam šīs programmas ir domātas - māksliniekiem, jauniešiem, un tas nav pieļaujami. Tāpēc sabalansēts, sabalansēta vienošanās ir vitāli nepieciešama. Runājot par jūsu vēlmēm, tas viss uh, tika pierakstīts. Mēs vēlamies to pašu, vēlamies gludu pāreju no viena no, no iepriekšējās DFS uz nākamo DFS. Bet um, esam teikt, atkarīgi no sarunām, no sarunu progresa un tiešām ceram uz pozitīvu iznākumu. Uh, Paldies, paldies komisijā, ka piekrītat uh, mums attiecībā uz budžetu, ka nepieciešams steidzami šis palielinājums, lai izdarītu visu. Un runājot par um, aizkavēšanos, jā, budžets ir tikai viena daļa uh, no uh, no cēloņiem, kāpēc. Um, Tas viss notiek, un mēs pie pārvaldības arī vēl neesam gana tālu tikuši, un te komisijā aktīvi runā ar padomi. Mēs visi zinām, parlaments neatteiksies no savām tiesībām runāt līdzi svarīg, svarīgos jautājumos. Mums ir līdz likumdevēja tiesības un tas ir pilsoņu intereses, tas ir skaidrs, tā tad jāvienojas pa, padomei un komisijai par šo labo pārvaldību. Un tagad tas šķiet, ka Annas Lindas fonda pārstāvi nav vēl klāt. Tad neliels, neliela pauzīte. tad, tad pauzīte pirms ierodas Annas Lindas eh, fonda pārstāvja. Nu, mēs kaut kā ātrāk tikām līdz šim punktam. Nu, varbūt eh, bez desmit varētu atsākt. Nē, tad droši vien bez 15 atsāksim. Tad 5 minūtes, 5 minūšu pauzīte, un tad būs vairāk laika, eh, ko pavadīt ar komisāru. So, liebe Kolleginnen un kolēģi. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemt vietas. Nu, tiemžēl arī mēs nedaudz aizkavējāmies, jo pie ieejas, drīzāk izējas, bija milzīgi daudz apmeklētāju, kas, kam bija jāgaida rindās, un nav viegli ieiet parlamentā, kā Nu, un tagad eh, prieks, ka tomēr Annas Lindas eh, fonda pārstāvji eh, veiksmīgi tikuši pie mums, un mēs uzzināsim vairāk par projektu Annas Lindas fonda projektu Erasmus apvienībām. Saudī kundze, Resprijā Mariņos Raivo no. Portugāles, daudz uzvārdu, cerams, ka bija pareizie, Abdulā kāds Mabur no Marokas un Katarīna Feras Neves no Portugāles, arī Samir Sakaķa kungs no Francijas. Jums ir kopumā 15 minūtes, lai pastāstītu vairāk par projektu un tad došu vārdu mūsu komitejas locekļiem, kas vēlēsies izteikties. Lūdzu, tad Saudīkundze būs pirmā. Labdien! Mani sauc Sabrina Saudī, esmu partnerības menedžere Anas Lindas uh, fonda. Ar 42 partnervalstīm esam uh, vislielākā NVO apvienību organizācija, kas veicina kultūras dialogu uh, starp Eiropas Savienību un Vidusjūras reģionu. Uh, nodarbojamies ar stratēģijas veidošanu reģionālajā un starptautiskajā līmenī, kultūras izglītības jomā, uzklausām jauniešus, veicinām Erasmus Plus uh, kultūras apmaiņas. Erasmus Plus ir uh, apmaiņas programma, kas ļauj jauniešiem iepazīt gan Eiropas Savienību, gan Vidusjūras reģionu. Katrina Samīrs pastāstīs vairāk par uh, savu pieredzi, par līdzdalību šajā programmā. Annas Lindes fonds uzlabo pilsoniskās sabiedrības mobilitāti, studentu mobilitāti. Mēs uh, organizējam dažādus konkursus, uh, veicinām mobilitāti un kultūras apmaiņas programmas. Un tāpēc mobilitāte starpkultūra projektos ir um, Erasmus Plus galvenā prioritāte. Par to vairāk pastāstīs kolēģi no Portugāles un Marokas. Vēlos uh, uzsvert uh, fonda uh, plānotos pasākumus 4. vidusjūras fórums Horvātijas prezidentūras paspārnē, kas notiks Sibeničs no 4. līdz 6. aprīlim šogad. Šai formā tiksies 42 dalību valstu pārstāvji, eh, NVO pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, jauniešu organizācijas, reģionālās asociācijas, donori, fondi. Mēģināsim noteikt prioritātes, lai veicinātu kultūras dialogu. Briselē pirmo reizi notiks augsta līmeņa pasākums jauniešiem no Vidusjūras reģiona 2020. Eh, gada jūnijā. Lūdzu, tā kolēģi paturpinās par šiem projektiem. Eh, dāmas un kungi, godātie deputāti, prieks, gods būt šeit, pastāstīt vairāk par mūsu projektiem, ko mēs nosaucam eh, apvienību Erasmus – mobilitāte un uh, starpkultūras aspekti. Nu, un uh, saīsināti apzīmējam šo uh, projektu Erami, tā kā Erasmus draugs varētu to izskaidrot. Vairāk par mūsu mērķiem mēs vēlamies uzlabot uh, kultūras apmaiņas programmas un mobilitāti starp mūsu valstīm, tātad vidusjūras valstīm un Eiropas Savienības valstīm, tātad valstīm, kas atrodas vidusjūras abos krastos, dažādos virzienos, no ziemeļiem uz denvediem, un tad arī vairāk horizontāli, bet par to vairāk pastāstīs uh, eh, Mariņas Rāva kundze. Paldies, uh, ja es uh, esmu Portugāles NVO darbiniece un uh, aktīvi iesaistos arī Annas Lindes fonda darbā. Jā, tik tiešām es vēlos vairāk pastāstīt par šo sadarbību ziemeļu dienvidu virzienā. Mēs uh, mēģinām skatīt gan universitāšu sadarbību, gan sadarbību vides un socioekonomiskas jomas ietvaros. Runājot par universitātēm, mūs interesē starpkultūra pieeja, uzņēmumu inkubatori, ilgspējīga attīstība, uzņēmē darbība un FAB laba projekts. Nākamais slaids, lūdzu. Runājot par sabiedrisko komponenti, tāpat ir svarīgāka par universitāšu komponenti. Mūs interesē teritoriālas apvienības, eh, reģionālas apvienības, eh, pašvaldības eh, dažādos līmeņos, apvienības, kooperatīvi, sporta klubi. Sadarbojamies gan ar sporta klubiem, gan ar kultūras apvienībām. Uh, un iestājāmies par iekļaujošu pieju un uh, labāku pārstāvību, līdzdalību. Runāt konkrēti par um, neformālu izglītību, kultūru, sportu, amatniecību. Un tad tieši šis virziens - ziemeļi, dienvidi un dienvidi, dienvidi. Um, sadarbība šajos virzienos mūs interesē. Ar to mm, dod vārdu tālāk Tas ir atpakaļ <laughs> kolēģim. Jā, es uh, uh, pagaidām uh, pastāstīšu vairāk par amatniecību. Es um, pats piedalījos nacionālajā projektā Marokā, kas, uh, kura mērķis bija rehabilitēt šo amatniecības sektoru un parūpēties par labāku, ilgspējīgāku attīstību uh, kā arī ekonomisko sociālo attīstību. Vēlējāmies izveidot tādu attīstības administrāciju, kas um, uh, palīdz uh, labāk orientēties um, situācijā, uh, iesaista sievietes projekta, rūpējas līdz ar to arī par dzimumu līdztiesību. Tātad uh, strādājām pār sektoriem. Viens uh, darbības sektors uh, skar ražošanu, uh, viens komercializāciju, tad arī reklāmu un izglītošanu. Tad, protams, mūs interesē dzīves kvalitātes uzlabošana mm, amatnieku vidū, higienas normas, drošība darba vietā, uh, finanšu palīdzība, sociālais nodrošinājums un inovācijas uh, partnerības, kā arī uh, certifikāti un um, prasmes, prasmes un iemaņas. Nu, tā, uh, konkrēts um, piemērs dar sanā amatnieku nams. Tā, šis nams ir domāts lielākoties amatniecēm. Um, sievietēm, kas eh, nodarbojas eh, ar mm, eh, tradicionālu Marokas mm, sieviešu darbu, paklāvaušanu. Un, lūk, viņam tiek radīti priekšnosacījumi šā darba īstenošanai valsts līmenī. Tik, tika mobilizēti resursi. Tātad visi Marokas reģioni piedalās. Nu, tad, principā mums ir iespēja nodrošināt darbu gan arī 14 tūkstošas eh, dalībnieces. Te jūs redzat aptuveni eh, resursus, kas eh, tiek piešķirti šim projektam. Šis virziens tātad redzams arī ziemeļi, dienvidi, dienvidi, dienvidi. Tad Mums ir liela partnerattiecību pieredze dažādām universitātēm, eh, Magrebas valstīs, eh, arī Spānijā, Francijā, Portugālē. Un eh, mēs arī sadarbojamies ar dažādām apvienībām, asociācijām kultūras jomā, kas virz uz priekšu kultūru, bet arī socioekonomisko attīstību. Teiksim, mums ir ekonomiskās um, um, asociācijas, uzņēmējdarbības organizācijas, īpaši Francijā, Portugālē. Aktīvi ar viņiem sadarbojamies. Tad kolēģi paturpinās. Godātie komitejas deputāti, dārgie kolēģi, mani sauc Katrīna Nefša. Esmu no Portugāles, 24 gadi man ir, un es vienmēr esmu jutusies kā Eiropiete. Un pēc uh, vienām no nozīmīgākajām pieredzēm manā dzīvē. Es varu teikt, ka tagad jūtos arī kā cilvēks no vidusjūras reģiona. Mums bija vidusjūras balsu seminārs, tajā piedalījos Maltā pagājušā gada janvārī. Tur es arī tikos ar uh, Samīru un pārējos vidusjūras kolēģus uh, satikt tur. Šī programma dod iespēju jauniešiem no abiem vidusjūras krastiem uh, Um, mācīties um, diskutēt un kā piemērot šīs prasmes, uh, uh, runājot ar lēmumu pieņēmējiem, mēdījiem un citiem augstu līmeņu partneriem starpkultūru dialogu ietvaros. Tā bija ļoti intensīva mācību nedēļa, un uh, noslēgumā bija ministru sanāksme no vidusjūras reģionu valstīm, un tur mums bija iespēja runāt ar, ar līderiem, ar vadītājiem par to, kā iekļaut jauniešus uh, lēmumu pieņemšanā un kā veicināt vidus jūras identitāti. Pēc šīs tikšanās es personīgi uh, tiku ielūgta uh, no Portugāles ārlietu ministra puses piedalīties 5 plus 5 pilsoniskās sabiedrības fórumos. Uh, Un viena lieta, kas man ļoti palika prātā visā šajā procesā, ir tas, lai arī cik mēs runātu par nākotni un par jauniešiem, eh, īpaši daudz jauniešu visā šajā procesā netiek uzklausīti. Un tas ir tieši tas iemesls, kāpēc jauniešu dalības veicināšana un jauniešu mobilitātes veicināšana ir ļoti svarīga. Personīgi var teikt, ka mobilitāte man ir padarījusi par to cilvēku, kas šobrīd esmu un par Eiropieti, jo tā es šobrīd jūtos. Esmu bijusi iestāstīta vairākos mobilitātes uh, projektos, uh, studiju apmaiņa, konferences, kursi, un es uh, piedzīvoju milzīgu personīgo izaugsmi visā šajā procesā, un es gribu, lai citiem arī būtu tādas iespējas. Tāpēc šis projekts. Uh, asociācija Erasmus ir tik svarīgs, jo tas ir iekļaujošs. Jaunieši no um, lauku reģioniem uh, tādējādi arī saņem šīs iespējas, un uh, cilvēkam nav tik liels iespējas var izmantot šīs uh, mobilitātes iespējas, jo ja mēs vēlamies uh, Uh, dot uh, iespēju jauniešiem būt, uh, veidoties par nākotnes politikas veidotājiem, tad mums viņiem ir jāļauj jau tagad piedalīties šajā procesā, ļaujiet padarīt šo sapni par realitāti. Labdien visiem! Paldies par iespēju šodien šeit uzstāties. Es gribēju īsi pastāstīt par to, kāda man ir pieredze ar mobilitāti. Man ir 32 gadi. Uh, Un, kad es biju jauns, es eh, atstāju Alžīriju 95. gadā kopā ar savu eh, ģimeni, lai um, um, aizbēgtu no terorisma. Es eh, pazaudēju savu dzīves mīlestību, septiņu gadu vecumā, tas bija tiešām traģiski, pēc tam uh, es uh, daudz strādāju, lasīju grāmatas, bet uh, vidusskolā bija um, tiešām grūti iekļauties uh, manā uh, ap, kaimē, kur es dzīvoju, un mums eh, bija pārsvarā melnādainie un arābi, un tad, kad es biju universitātē, es īsti nezināju, ko es gribu darīt ar savu dzīvi. Katru gadu studēju kaut ko citu, pēc tam atstāju universitāti, un man vecāku reakcija eh, bija tiešām eh, šaukā. Viņi bija, viņi bija mm, upurējuši visu savu dzīvi, lai es varētu mācīties um, universitātē Un tad es uh, tomēr negāju mācīties universitātē. Es uh, meklēju, ko darīt ar savu dzīvi. Es uh, atklāju, ka ir brīvprātīgais uh, dienests. Es uh, devos uz Zviedriju un uh, man deva uh, iespēju ar kameru un datoru parādīt, ko mēs vēlamies. Mēs uh, diskutējām, uzgradzījām debatas, mēs ieaicinājām trīs eh, politiskās partijas un eh, kustību okupēja Gētenburgu. Un es organizēju Zviedrijā debatas eh, zviedriski, nesaprotot ne vārdu, ko viņi runā. Un tad, kad atgriezos Francijā, es iedziļinājos tālāk uh, Erasmus, plus, es ceļoju pa visu Eiropu, mācījos mediju pratību, pēc tam devos uz Jeruzalem un atstāju, atklāju franču organizāciju koeksistē kas uh, strādā pie līdzās pastāvēšanas, un uh, man nekad nav bijuši ebreju draugi, um, un uh, es esmu musulmanis, un tas nav uh, Eh, tik ierasti piedalīties šajā ebreju dzīvē. Un eh, mēs kopīgi ēdām kuskus, kas bija gan halal, gan košer. Es eh, piedalījos ar dažādiem cilvēkiem ceļojumā pa visu pasauli desmit mēnešus mēs ceļojām un dokumentējām mūsu pieredzi. Tas mainīja manu dzīvi, kas ļāva man dzīvot pēc manām labākajām iespējām, un tagad ar uh, Annas Lindes fonda palīdzību es beidzot atkal esmu atguvis uh, savas uh, arābu saknes. Viņi atbalsta um, tiešām uh, šos projektus, kas ļāva man šādu dzīvi dzīvot, un paldies par to! Jā, yeah, Jā, paldies par šo ļoti interesanto ievadu, par stāstījumu par jūsu darbu un arī par jūsu liecībām. Tas tiešām ir svarīgi gūt ieskatu tajā, kā cilvēki, kas uh, piedalās šajās programmās, kā viņi to redz. Paldies par šo jūsu stāstījumu un tagad došu vārdu uh, deputātiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Mihails Šoidrova, lūdzu. Paldies, liels paldies par jūsu prezentācijām, par jūsu liecībām, jo tieši tāpēc mēs vēlamies atbalstīt Erasmus uh, programmu un uh, paplašināt budžetu. Tāpēc arī mēs vēlamies, lai šī programma būtu apjomīgāka un lai vairāk cilvēku varētu tajā piedalīties. Man jums ir jautājums, varbūt uh, nepierakstīju visu. No jūsu prezentācijas sapratu, ka projekts ir, projekts ir diezgan liels. Kāds ir budžets, uz cik gadiem un cik ir dalībnieku? Es redzu, ka Tas ir eh, ar daudzām iesaistītajām pusēm. Projekts ir diezgan liels, bet, eh, lai saprastu, kāds ir eh, šis te budžets un cik ir dalībnieku. Es gribētu uzklausīt vispirms jautājumus, un tad varētu dot atbildes kopā. Petra Kamerē vērta lūdzu. Jā, sirsnieks, paldies par šo te uh, ļoti interesanto prezentāciju. Tas ir interesants projekts, ja pareizi sapratu. Tās ir tieši vidusjūras valstis, kuras šeit ir mērķis savienot. Tā ir ļoti laba pieeja. Man arī ļoti labi patīk, ka jūs pievēršaties ne tikai akadēmiskās izglītības jautājumiem, bet iekļaujat arī neakadēmiskās jomas. Uh, piemēram, amatniecību uh, klasiskā izpratnē vai arī jaunākā, modernākā veidā, bet ar vārdiem man ir problēmas. Man vienmēr ir problēmas uh, ar to, ka Erasmus jēdziens uh, tik daudz tiek lietots, un varbūt beigās neviens vairs nezin, kas ar to ir domāts Erasmus ir e, lielā Eiropas Savienības mobilitātes programma, un es zinu, ka arī pie mums uh, ir no komisijas puses, piemēram, tendence tad vēl paredzēt Erasmus e, uzņēmējiem, tad vēl kaut kur Erasmus māksliniekiem. Un tad beigās neviens vairs nezin, kas tad tas ir. Uh, vai tas ir eh, šis eh, īstais Erasmus, vai tā ir tā īstā Erasmus programma, vai tas ir kaut kas jauns, un tāpēc eh, man nav īsti pieņemama pārmērīga šī jēdziena lietošana. Jā, protams, ir skaisti uh, um, gozēties šajā Erasmus veiksmes saulītē, uh, bet tas tad rada nedaudz samulsumu, kas ar to ir domāts, un uh, tad uh, tādējādi tiek atšķaidīta šī te Erasmus nozīme, un tāpēc man šis uh, diferenciācijas jautājums, finansēšana jautājums bija svarīgs, bet to jau uzdevu Šoidravas kundze. Paldies! Paldies! Es uh, esmu tiešām ļoti priecīga, ka varam jūs šeit sveikt vairāk iemeslu dēļ. Uh, Es esmu kultūras komitejas vicepriekšsēdētāja um, Eiropas uh, vidusjūras uh, ģen, parlamentārajā asamblējā. Es gribētu, lai mēs varētu veidot Erasmus uh, visās uh, vidusjūras dienvidu valstīs. Uh, tādu patiesu aģentūru, kā ir Marokā, un tas varētu būt tāds projekts, kas ir iekļaujošs, kas tiek īstenots arī ārpus universitātēm, iesaistot nevalstiskās organizācijas. Un atsaucoties uz aizmirs jūsu vārdu, es neredzu, jā, manā vecumā nav viegli izlasīt tik tālu. Uh, jā, šī uh, starpkultūru uh, sadarbība um, ir ļoti bagātinoša. Es pati esmu uh, dzimusi Francijā, mācījusies uh, Alžīrijā, jo mani vecāki ir alžīrieši, un es jūtos tiešām bagāta šo kult, starpkultūru saskars rezultātā, un es gribētu arī, lai citiem būtu iespējas uh, gūt bagātināšanos no visas šīs kultūras, kas ir pie vidusjūras esošajās valstīs, un tāpēc man ir prieks, ka varēsim sadarboties ar jums attiecībā uz Erasmus, jo esmu arī ēnu referente um, no savas politiskās grupas, un esmu arī Eiromod kultūras komitejas priekšādātāja vietniece. Tātad es ar prieku gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies par jūsu darbu! Farons kundze, un tad es eh, gribētu uzklausīt atbildes. Paldies par eh, to, ka stādījāt priekšā šos lieliskos projektus. Man ir jautājums, kas eh, atsaucas uz to, kas tika teikts iepriekš, runājot par mobilitāti. Erasmus Plus ir mobilitātes programma, jums ir ļoti interesants projekts par amatniecību, to atzīmēju, bet es neredzēju uh, kur tika integrēta šī te mobilitātes dimensija. Tas man um, interesētu. Un otrkārt, jūs runājat par izglītību un ilgspējīgu attīstību. Tā kā šis izglītības un uh, ilgspējīgas attīstības jautājums tagad tiek skatīts, man interesētu jūsu pieredze, kā jūs šādus projektus īstenojat uh, jūsu programmu ietvaros. Paldies! Jā, vispirms uh, gribētu dzirdēt jūsu atbildi. Sākšu ar eh, paldies eh, par jautājumiem, kurus jūs mums uzdevāt attiecībā uz budžetu. Eh, mēs domājam par apmēram 100 cilvēku mobilitāti gada ietveros, gan vienā, gan otrā virzienā. Tātad šis finansējums ļautu mums eh, šo te mobilitāti nodrošināt un eh, nodrošināt šo mobilitāti. Protams, ka tur iesaistītos eh, gan ziemeļu, gan dienvidu vidusjūras partneri, dažādas asociācijas, vietējās iestādes, piemēram, arī. Euh, en ce qui concerne kas attiecas uz otro jautājumu. Šī te mobilitāte attiecas uh, gan uz uh, diplomu saņēmušajiem, gan arī uz citiem, un tāpēc mēs arī runājam par mobilitāti, jo tas visiem ir saprotams jēdziens bet tas nav Erasmus, Erasmus, plus, uh, to, ko visi pazīst. Erasmus jau ir um, ļoti populārs zināms uh, studentu vidū Eiropā. Tā ir mobilitātes programma, kas ir plašāka nekā Erasmus mobilitāte, jo uh, te uh, var iesaistīties arī um, citi cilvēki, ne tikai universitātēs studējošie un galvenokārt jau uh, cilvēki, kuriem nav pieeja augstākajai izglītībai. Es nezinu, jā, varbūt, ka es varu pavisam īsi tur iesprāgties. Es gribētu uh, precizēt, ka Erasmus Plus programma nav tas pats, kas Erasmus. Erasmus bija tikai studentu programma. Erasmus Plus ir atbalsts profesionālajai izglītībai, eh, skolotāju apmaiņai, skolēnu apmaiņai. Tie nav tikai akadēmiķi, kas eh, tātad un um, akadēmisko aprindu cilvēki, kas eh, strādā uh, Erasmus Plus nodrošina arī neakadēmisko apmaiņu, vienkārši lai šeit nepaliek uh, šī te kļūda, lai kāds nedomā, ka tā tas ir. Jā, es arī gribēju atgriezties pie dažiem punktiem, kurus jūs uzsvērāt. Jā, mēs uh, uzsveram um, mobilitāti, um, starpkultūru aspektu un projektu originalitāti un uh, kultūra, um, amatniecība, sports mums ir svarīgas jomas, Tas tiešām ir kaut kas jauns, kas pārsniedz Erasmus plus robežas un tagad ejo Eiropas projektu. Es ar prieku, protams, uzņemšu kontaktus ar jums, lai raudzītos, kā mēs varētu attīstīt šos projektus. Runājot par finansēm, šis projekts veidojās divu krastu projektā Un mums jau ir mūsu dalībvalsts, kas mūs atbalsta, un ir arī eh, specializētie fondi, eh, kas mūs finansiāli atbalsta, kas ir vērst uz mobilitāti, un mēs ceram, ka varēsim eh, um, tātad līdz gada beigām jau atrast šos dalībniekus, un Anas Lindas fonds ar 42 valstīm, kurās ir četras ar pus tūkstoši līdz 5 tūkstoši asociāciju. Mums jau ir šī asociācija bāze, ar kuru starpniecību tad mēs varēsim šos projektus izstrādāt kopā ar šīm asociācijām. Gribēju arī atgriezties pie saiknes starp izglītību un ilgtspējīgu attīstību. Annas Lindas fonds aizvien vairāk strādā uh, savā uh, eh, starpkultūru tendenču ziņojuma ietvaros, uh, lai pievērstos saiknēs starp izglītību un ilgspējīgu attīstību, un aizvien vairāk strādājam ar jauniešiem, ar, eh, par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Samīrs jau to atgādināja, mums ir tiešām ļoti aktīvs darbs ar šiem jauniešiem, lai sasaistītu šīs abas lietas, un es arī citkārt būšu priecīga ar jums par šiem jautājumiem apspriesties. Voilà, sur l'artisanat. Jā, par uh, amatniecību. Pirms vicepriekšstādātājs uzdotā jautājuma, runājot par šo te mobilitāti un šo atvērtību, uh, tur ir runa tikai par uh, universitātēm, bet ir šī te atvērtība arī attiecībā uz asociācijām, uz citiem uh, socioekonomiskajiem dalībniekiem. Uh, mēs apzināmies, cik svarīgi ir iesaistīt šos partnerus mūsu darbībā. Mobiltāte un amatniecība, jā, tā ir, kā izskaidrot šo te ziemeļu dienvidu mobilitāti. Ja es runāju tikai par Maroku, tad uh, ir e, šie te amatnieki, kas ir slaveni ar saviem darbiem, un es domāju, ka ir arī cilvēki, kas grib e, ierasties Marokā un mācīties, e, gūt pieredzi, un es domāju, ka tas ir svarīgi gan amatniecības kontekstā, gan arī savstarpējās iepazīšanas kontekstā, tolerances veidošanas kontekstā. Man ir uh, nedaudz vēl uh, informācija par šo mobilitāti dienvidu ietvaros. Man ir uh, pieredze arī pētniecības ietvaros. Tā ir PSC e programma Magrebā, kur uh, alžīrieši, tunisieši, ma marokāņi un francūži iesaistīti, un tā ļoti labi darbojās, jo tā uh, atļāva īstenot arī um, jau Magreba valstu mobilitātes savā iekšienē. Mums ir daudz pētnieki, zinātnieki, kas dodas uz citām valstīm, kas strādā kopā, um, pārkāpjot nacionālās uh, robežas. Un ir arī uh, koledža Magrebs doktorāts, doktorantiem, uh, Marokas, Alžīrijas, Tunisijas doktorantiem, tātad tiek dotas jaunas iespējas, kur uh, sadarbība ir arī bēļģu un franču ekspertiem. Mēs viņus pavadām trīs gadu garumā, un tas ir izveidojies arī tāds kā zinātnieku tīkls, pētnieku tīkls, kas darbojas uh, un varēs darboties arī turpmākajos gados. Tas ir tas, ko gribēju teikt. Paldies! Jā, paldies! Petra Kamarēverte. Jā, ich wollte noch mal. Es vēlreiz gribēju pateikt to, ka šis projekts man tiešām šķiet lielisks, tikai pats nosaukums man radīja zināmas problēmas, jo es vienmēr baidos, ka ja mēs pārāk plaši izmantojam nosaukumu Erasmus, tad mēs uh, pazaudējam galveno, jo šeit runa ir par kaut ko pilnīgi citu, par Protams, ka par ļoti labu lietu to neapšaubu, tas ir lielisks projekts, taču tas tiešām ir kaut kas pilnīgi cits nekā Erasmus klasiskā programma pie mums Eiropā. To es gribēju precizēt. Man vēl tāds papildi jautājums. Vai jūs sagaidat naudu no Eiropas Savienības, vai jūs gribat uzsākt to kā pilotu projektu? vai jūs uh, apgalvojat, ka tiksiet galā ar saviem partneriem paši ar fondu? Es arī gribētu uzdot papildu jautājumu. Beigās jau mūsu Erasmus programma, izņemot Erasmus Mundus programmu, attiec tikai uz dalības, val, dalības valstīm. Un jūs eh, darbojaties citādāk, jūs vēl iesaistat eh, vidusjūras dienvidu valstis. Tas ir tāds paplašinājums tam, ko var nodrošināt Eiropas problēma, programma. Un tad arī šis jautājums, ko jau uzdeva Kamerverts kundze. Proti, kāda ir šī fonda finanšu struktūra un ko jūs sagaidat no Eiropas Savienības? Kā fonds sevi finansē, noteikti ir fonda līdzekļi. Uh, Taču kā jūs līdz šim šīs idejas un projekts esat finansējuši un ko jūs sagaidat attiecībā uz atbalstu no Eiropas? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, patiešām mēs eh, ceram, ka kāpēc nevarētu uh, uzsākt, paraudzīties, kā varētu uzsākt un attīstīt to visu ar Eiropas Savienības atbalstu. Uh, proti ar pilotu projektu starpniecību, mūsu projektiem, mūsu aktivitātēm. Mums tiek sniegts jau Eiropas komisijas finanšu atbalsts apmēram 70% apmērā, un arī dalībvalsts mums sniedz atbalstu šim konkrētajam projektam. Mēs šobrīd saņemam atbalstu uh, Abdēls Ahets jau to atgādināja, mēs saņemam privātu atbalstu, finanšu atbalstu no uh, privātpersonām un ar šo uh, privātu atbalstu mēs šobrīd um, strādājam, bet mēs, protams, ceram arī, ka uh, varētu arī sadarboties ar Eiropas Savienību, lai uzsākt šo projektu kā pilotu projektu. Jā, paldies. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Andersons kundze, lūdzu. Jā, paldies par šo prezentāciju, par šo programmas prezentāciju. Man jāatzīst, ka vēl joprojām nezinu, kāds ir jūsu programmas mērķi. To īsti neizpratu līdz galam. Man ir jautājums, jūs pieminējat, ka Eiropas komisija nodrošina jums 70% līdzekļu Cik tas ir reāli, cik daudz līdzekļu jums ir pieejami? Un vēl viens jautājums. Jūs pieminējāt, ka Marokā eksistē iestādi, ja to tā pareizi sapratu, lai, kas nodarbojas ar izglītošanas jautājumiem. Un kādas ir pēc, perspektīvas pēc tam iegūt darbu? Proti, nu nezinu, kādas apmācības tur tiek nodrošināts, bet cik daudz no šiem cilvēkiem pēc tam ir pieejami darba tirgu un var tajā iekļauties un var nodrošināt sev iztiku. Paldies! Jā, bet pasaudī. Merci. Oui, quand je parlais de 70%, je parlais de la... Kad es runāju par 73%, es runāju par fonda finansējumu. Ānas Lindas fonda finansējums, ko atbalsta Eiropas komisija. Uh, Bet varbūt par amatniecību tu vari precizēt. Um, merci. Jā, paldies eh, par jautājumu. Jā, runājot par um, mērķiem. Eh, nu, šis amatniecības nams, amatnieku nams, viens no piemēriem. Te var eh, gan jauniešus piesaistīt no ziemeļiem vai dienvidiem, piedāvāt viņiem izglītības iespējas, prasmes. Nu, pagaidām eh, programma lielākoties domāta Marokas eh, jauniešiem, eh, kas atrodas sarežģītākā situācijā, bet šos projektus var paplašināt. Piedāvāt stažieriem no Eiropas Savienības, no Alžērijas, Tunisijas, lai iegūtu papildu prasmes, piemēram. Un otrs jautājums. Jā, tātad viens no daudziem piemēriem mēs runājam par trim asēm uh, - amatnieciskā, kultūras un sportās. Un uh, tad šis, šis trīs pieejas uh, mūs interesē visas paralēli, un amatnieku nams ir tātad piemērs no amatniecības jomas, bet ir arī citi projekti sporta jomā piemēram, uh, kur arī gan no ziemeļiem, gan no dienvidiem jaunieši var piedalīties. Tas atbildētu uz jūsu jautājumu. Nu, es labprāt gribētu uzdot arī jautājumu komisijai. Šie līdzekļi, kas tiek nodrošināti Anna Linda fondam, vai tie līdzekļi nāk no ārējās darbības dienesta, no attīstības, attīstībai paredzētiem līdzekļiem? Kas ir šis avots, kas finansē 70%? Varbūt komisija mūs var informēt. Thank you, President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man jāatzīst, ka es to nezinu, es to noskaidrošu, jo šie līdzekļi nenāk no EAK ģenerāla direktorāta, cik man zināms, arī varētu būt no ārējā darbības dienesta, bet es noteikti to noskaidrošu, varbūt kā Annas Līnas pārstāvis zina, no kurien šie līdzekļi nāk. Jā, tik tiešām arī šeit uh, mums jūsu atbalsts ļoti noderēs. Būs tiešām ļoti noderīgs. Paldies! Kā jau minēju, šie līdzekļi nāk no attīstības sadaļas, no ārējās darbības, kas ir paredzēta sadarbībai ar ne Eiropas valstīm. Tātad tie nav līdzekļi no Erasmus programmas. Un mēs kā kultūras komiteja pagātnē vienmēr īpašu uzmanību pievērsam tam, lai mūsu ārpolitika uh, lielu uzmanību pievērstu izglītībai, apmācībām, radītu iespējas šajās valstīs, radīt labākas izglītības iespējas, perspektīvas jauniešiem. Tas ir viens no mūsu ārpolitikas un attīstības politikas mērķiem. Tādēļ Annas Lindas fonds arī darbojas šajā garā Ziemeļāfrikas valstīs, īpaši sadarbojoties, nodrošinot apmaiņu, īstenojot starpkultūru dialogu vidusjūras reģionā. Un, manuprāt, tas ir lieliski, ka gūstam šādu prezentāciju par to, kas notiek apmācību izglītības jomā, kur netiek izmantoti mūsu kultūras eh, komitejas eh, pieejamie līdzekļi, bet tieši līdzekļi no ārlietu jomas. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Izskatās, ka nē. Tad es vēlos pateikties Annas Lindas fondam, fonda pārstāvjiem. Liels paldies, ka ieradāties pie mums šodien, atbildēt mūsu jautājumiem, pastāstījāt sīkāk par jūsu lieliskajiem projektiem, un es ceru, ka mēs eh, citās jomās līdzīgi varēsim jums palīdzēt, lai uzlabotu jauniešu dzīves izglītības situācijas, lai ilgtermiņā varētu nodrošināt pozitīvu attīstību. Paldies! So, wir kommen gleich zu. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir ļoti blīva programma ar uzklausīšanām, diskusijām, un tagad mums ir darba kārtībā diskusijas ar Eiropas jauniešu fórumu par Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Eiropas jauniešu fórums atkal pie mums viesojas, lai turpinātu pagājušā gada novembra debates Šodien īpaši runāsim par Eiropas jauniešu galvaspilsētu un vēlos sveikt mūsu vidū Francozu Balatu, kas ir uh, politikas uh, direktors, un Ritas Jonusaitas kundzi, kas ir atbildīga par Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Novembrī mēs iepazināmies ar prezentāciju par Eiropas jauniešu galvaspilsētu nosaukumu. Uh, Turklāt janvārī kultūras koordinatori ievēlēja Petras Kamervērtas kundzi eh, par eh, žūrijas locekli Eiropas jauniešu galvaspilsētas žūrijā 2023. gadam, un tādēļ mēs šodien lūdzām, lai pārstāvi no fóruma sīkāk pastāstītu par to, kas īsti notiek sīkāk padiskutēt kopā ar mūsu kultūras komiteju un parlamentu par iespējām, kādā veidā mēs varam atbalstīt šo iniciatīvu. Jums ir desmit minūtes laika īsai prezentācijai, un pēc tam sekos atbilžu jautājumu sesija. Kurš no jums sāks? Balākungs, lūdzu. Thank you uh, very much, Chair. And... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, komitējai, ka uzaicināt jūs šodien mūs šeit un ka esat uh, dedzīgi ar mums tikties un kopīgi veidot uh, projektus. Šodien mēs runāsim ar jums par vienu no lielākiem Eiropas jauniešu fórumu projektiem. Jums noteikti ir zināmi citi, kā jauniešu svētki uh, vai nodarbinātības indeksa programmas, un ceru, ka maijā mēs arī ar jums varēsim tikt tieši šajos uh, svētkos. Un kopā ar savu kolēģi šodien mēs jums pastāstīsim sīkāk par Eiropas jauniešu gāvas pilsētas iniciatīvu, kas uh, desmit gadu laikā iedrošina tūkstošiem jauniešu aktīvi līdzdarboties savās uh, vietējās pašvaldībās visas Eiropas ietvaros. Eiropas jauniešu galvaspilsēta nav tāds nosaukums, varbūt jūs zinat, uh, kas, ko nozīmē kultūra, digitalizācija, zaļināšanas programmas, taču Eiropas jauniešu galvaspilsētas Nosaukums ir tāds, ka jaunieši šeit darbojas jauniešu labā, kur kopā ar pašvaldībām sadarbos, lai konstatētu, ko varētu paveikt tieši saistībā ar jauniešiem pašu savās pilsētās. Eiropas jauniešu fórums šo projektu jau desmit gadu garumā īsteno, manuprāt, ir jau 14. gads. 2023. gadā, kad šis projekts tiek īstenots, un mēs aicinām arī šo komiteju piedalīties, un šī procesa ietveros mēs uh, izvēlamies pilsētas, norganizējam žūrijus, sasaucam kopā ekspertu grupu, kas veic atlasi, uh, Taču pats galvenais ir, ka pateicoties visām organizācijām uz vietas, mēs uh, nosakam arī konkrētus mērķus šim projektam. Es aizmirsu par prezentāciju. Eiropas jauniešu galvaspilsētas mērķi pirmkārt ir nodrošināt jauniešu dalību, lai viņi piedalītos savu pilsētu lēmumu pieņemšanā, radīt spēcīgākus civilās sabiedrības eh, telpu. Runa ir arī par tiesībām, par eh, pulcēšanās, izteiksmes brīvībām. Tāpat arī mērķis ir radīt sasaistas starp Eiropas un vietējo dimensiju. Šis projekts ne tikai aplūko ierastos jauniešu politikas aspekts, bet tiešām cenšas integrēties pilnīgi visās dimensijās, kurās jaunieši vēlas darboties savās pilsētās. Un uh, šis ir instruments, kā panākt pārmaiņas. Kopš šī projekta uzsākšanas vairāk kā 130 dažādas pilsētas ir pieteikušies šajā konkursā būt par galvaspilsētu. Tas tiešām ir iespaidīgi. Uh, Protams, ka dažas tikai no tām var kļūt par jauniešu galvaspilsētu, taču visas šīs pilsētas ir kaut ko panākušas. Neatkarīgi no tā, vai ir saņēmuši šo nosaukumu vai nē, šīs pilsētas ir panākušas izmaiņas kopā ar jauniešiem, jauniešu organizācijām. Tādēļ tie tiešām ir iespaidīgi panākumi. Jūs visi saņēmāt arī šodien eh, materiālu, šo pētījumu. Uh, kurā ir atspoguļoti dažādi panākumi, informācija par Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Šeit tiek īstenot vairāk kā 8000 dažādu iniciatīvu, pasākumu, aktivitāšu pilsētās. Tas ir radījis eh, tiešām reālas izmaiņas, un mēs vēlamies dalīties jums ar dažu jauniešu teikto brīvprātīgo Tas viss ir iekļauts šajā ziņojumā. Mēs saņēmām reālu reakciju no šiem jauniešiem, un viņi tiešām sajūt, ka ir notiek reālas uh, izmaiņas, ka viņi sadarbojas ar vietējām pašvaldībām un struktūrām un jūt, ka viņu teiktajām ir vērtība. Tāpat arī šis projekts nodrošina reālas iespējas jauniešiem līdzdarboties pilsētās. Eiropas jauniešu galvaspilsētas eh, darbojas ļoti dažādās veidos, jo nav tāda vienota modeļa. Taču tiek īstenots dažādas eh, laboratorijas par demokrātisko attīstību, par to, kā iesaistīt jauniešus, lai viņi kļūtu par līdz lēmumu pieņēmējiem pār savas pilsētu nākotni. Kultūras komitejas eh, kontekstā mēs nedrīkstam aizmirst brīvprātīgos, vairāk kā desmit tūkstoši brīvprātīgo iesaistās šajos projektos. Tas tiešām ir iespaidīgi, cik daudz stundu, laika, ieguldījumu viņi velta, lai izveidot šīs ļoti interesantās programmas. Tāpat būtiski ir pieminēt, ka tiek radot spēcīga sasaist starp vietējo nacionālo un Eiropas identitāti tiek nodrošināta iekļaušana, daudzveidība, piemēram, Rumānijā, konkrētajā pilsētā tika paredzēts mārķējums arī kaimiņu valstu valodās. Tas ir ļoti iekļaujoši. Es jau pieminēju jauniešu organizāciju atbalstīšanu, un kopumā tikušas nodrošināts investīcijas 50 miljārdu eiro eiro apmērā no pilsētu puses šajos visos projektos. Un noslēgumā runājot par sasaist starp vietējo un Eiropas dimensiju, ir jāpiemina arī starptautiskās tikšanās punkts. Katru gadu mēs visi jaunieši sanākam no visas Eiropas jauniešu organizācijām, no ārpus Eiropas organizācijām, lai tiktos kopā, runātu par problēmām jauniešiem. Uh, Un šis ir pēdējais attēls, kas tika uzņemts Amjēnā pēdējo reizi tiekoties, kur mēs runājam par nākotnes darbiem, sistēmas attīstību, dzimumu līdztiesību un citiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski demokrātijas kontekstā. Kā jūs redzat, šis projekts pēdējās desmit gadus laikā un ilgāk ir sasniedzis ļoti daudz, taču mēs varam panākt vēl vairāk. Mm, Kaut arī mēs esam ļoti lepni, pateicoties mūsu kolēģu darbam, arī Rītas eh, darbām par šī lieliskā projekta izveidošanu, mēs varam panākt vēl vairāk, jo mēs saskaramies ar diviem vienkāršiem izaicinājumiem no vienas puses. Kā lai palielina šīs eh, projekta redzamību, kā mēs varam veicināt plašāku sadarbību ar dažādajiem partneriem. Tā kā mēs runājam par Eiropas galvaspilsētu, tad visi saprot, ka runa ir par kultūru. Mēs gribam uh, panākt šādu atpazīstamību. Un otras puses, ko ļoti jauki atspoguļo šī piktogramma, ir, ko mēs varam panākt vairāk, lai nodrošinātu finanšu atbalstu, lai varētu palielināt mūsu kapacitātes pilsētās, jo tas ir milzīgs darbs uh, gadu laikā, lai sagatavotu šīs programmas, īstenot izvērtējumu. Tas nav tā, tie nav tādi ikgadējie projekti, tie ir daudzu gadu projekti, un mēs gribam nodrošināt šeit atbalstu, lai pilsētas varētu mainīties un panākt izmaiņas. Šodien mēs šeit jums prezentējam šo projektu, un paldies arī jūsu iniciatīvai par šo uzaicinājumu. Tātad, ko mēs kopā varētu paveikt? Kultūras komitejai sadarbojoties ar Eiropas jauniešu galvaspilsētas projektu. Mēs varētu izpētīt turpmākās sadarbības iespējas, kultūras komitejas vizītes. Es zinu, ka jūs uh, apmeklējat Eiropas kultūras galvaspilsētu projektu, kā mēs to varētu īstenot, un kā kultūras komitejā varētu daudz vairāk piedalīties sagatavošanās darbā pilsētās, jo mēs pilsētām piedāvājam tādu kā instrumentu kasti, kur ir uh, iekļautas dažādās sadarbības iespējas ar Eiropas Savienību, un šeit mēs varētu vēl vairāk sadarboties. Mēs zinām, ka tādas programmas, kādas jūs atbalstat, piemēram, Erasmus vai Eiropa pilsoņiem vai Solidaritātes korpus programmas, mēs varam palūkoties, kā mēs varētu panākt šeit sasaisti ar Eiropas jauniešu galvaspilsētu. pilsētu Tāpat mums ir uh, zināms, ka pastāv cieša sasaiste starp komitejas strateģiskajām prioritātēm un galvaspilsētas mērķiem, proti spēcināt piedarības sajūtu Eiropai, atbalstīt iesaisti. Tātad šeit ir ļoti skaidri tādi kontaktpunkti. Un noslēgumā jūs visi varat būt šī projekta vēstneši, doties saviem vēlēšana apgabaliem, aicināt savus vēlētājus uh, pieteikties šīm projektām, iegūt uh, Eiropas jauniešu galvaspilsētas statusu. Nu, vēl daudz ko varētu runāt, bet desmit minūtes jau ir pagājušas, un labprāt uh, atbildēšu jūsu uzdotajiem jautājumiem, bet tagad nodošu vārdu savai kolēģei un ceru, ka mēs tiešām varēsim visi dzīvot kopā Eiropas jauniešu galvaspilsētā. Paldies! Liels paldies! Tad es arī uzreiz sāktu atbilžu un jautājumu sesiju. Un jautājums ir tāds, kā mēs, kā kultūras komiteja, manuprāt, šo lielisko iniciatīvu varētu atbalstīt. Viens aspekts, piemēram, būtu tāds, ka, piemēram, Discover Europe Discover EU programmas ietvaros mēs varētu pievērsties ne tikai Eiropas kultūras galvaspilsētām, bet arī Eiropas jauniešu galvaspilsētām ka šīs vizītes eh, varētu pievērsties tieši jauniešu aktivitātēm citās pilsētās. Mēs varētu arī norganizēt regulāru apmaiņu par Eiropas jauniešu galvaspilsētām. Varbūt, ka pilsētas arī varētu regulāri ierasties pie mums, prezentēt savas aktivitātes. Nu, ir tā, tās ir tādas spontānas idejas, ko mēs kā komiteja varētu darīt. Bet tagad es labāk gribētu dot vārdu saviem kolēģiem. Ir pieteikušies divi runātāji - Kamervērts kundze, Šoidrovs kundze. Un Kamerēverts kundze sākumā un tad Šoidrovs kundze lūdzu. Jā, liels paldies! Paldies par šo prezentāciju un milzīgo ieguldījumu, ko Eiropas jauniešu fórums īsteno Eiropas jauniešu galvaspilsētas projektā. Šeit runa tiešām ir par to, kā mēs visi kopā, lai popularizētu Eiropas jauniešu galvaspilsētu, lai šis projekts iegūtu tādu pašu status kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Varbūt mums arī vajadzētu pārdomāt apmeklēt kādu Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Tas, protams, palīdz šīs galvaspilsētas eh, publicitātei tikai ļoti mazā mērogā. Tādēļ mans jautājums – Kā jūs šobrīd sasniedzat jauniešus? Kādus pasākums īstenojat, lai ar jauniešu apvienības laikam tiek iesaistīts jūsu organizācijās, tiek piesaistīti jaunieši? Kāda ir jūsu pieredze par to, cik daudz jauniešu tad reāli apmeklē Eiropas jauniešu galvaspilsētu un piedalās visās piedāvātās aktivitātēs? Jo tikai tad, kad ir zināms, kas jau ir paveikts, mēs varam domāt par to, ko varētu vēl papildus paveikt. Protams, ka mums ir daudz spēcīgāk jācenš visu parādīt mēdījos. Es zinu, ka uh, Vācijā gada sākumā vienmēr tiek paziņots tās pilsētas, kas ir Eiropas kultūras galvaspilsētas, un varbūt, ka mēs varam arī tad eh, teikt, lai paziņo par Eiropas jauniešu galvaspilsētām. Un es domāju, ka tad tieši kultūras un īpaši jaunie, jauniešu mēdī būtu jāmotivē ziņot par šīm Eiropas jauniešu galvaspilsētām. Varētu, protams, arī prezentēt visas šīs aktivitātes pie mums šeit, komitejā, un tādējādi panākt lielāku redzamību. Šis priekšlikums par Eiropas jauniešu galvaspilsētām, tās iekļaut Discover EU programmā, to mēs daļai esam jau darījuši, un tas būtu saprātīgs uh, pasākums. Proti, ja nodrošinām finansējumu, tad ir jāapmeklē arī Eiropas jauniešu galvaspilsētu kā obligāts pasākums. Šādas uh, Discover EU atklāšanas ceļojuma ietvaros. Tātad jautājums ir, ko jūs darat uh, šobrīd, ko, un tad mēs varam secināt, ko mēs varam papildināt un kādu ieguldījumu varam sniegt, lai daudz vairāk jauniešu piedalītos šajos lieliskajos Eiropas jauniešu galvaspilsētas pasākumos. Tā kā mums nav tik daudz runātāju, tad uh, Es piedāvāju, ka jautājums uzreiz varētu atbildēt. Lūdzu, Jonusaits kundze. Jā, paldies, paldies par uh, jūsu uzdoto jautājumu. Paldies, ka atbalstat arī šo Eiropas jauniešu galvaspilsētu statusu. Un sniedzot atbildes, jā, mēs ļoti esam atkarīgi no mūsu organizācijām, no mūsu uh, Mēs esam ļoti plašs tīkls, mums ir uh, mūsu nacionālās padomes, nacionālās jauniešu organizācijas, mums ir ļoti milzīga platforma, kuru cenšamies izmantot, un mēs organizējam dažādas aktivitātes dažādās Eiropas jauniešu galvaspilsētas. Tādā veidā mēs cenšamies sasniegt jauniešus. Mēs izmantojam mūsu saziņas kanālus, aicinām mūsu partnerus dalīties ar informāciju par Eiropas jauniešu galvaspilsētu Kā jums zināms, mums ir arī žūrija, kas izvēlas šīs galvaspilsētas, un mēs parasti aicinām dažādu institūciju locekļus mūs atbalstīt, stāstīt par šo Eiropas jauniešu galvaspilsētas projektu, izmantojot dažādos tīklus. Runāt par to, cik daudz jauniešu piedalās šajās aktivitātēs, un to ir grūti aplēst konkrētos skaitļos. Jūs redzat, ka mums ir vairāk kā desmit tūkstošu brīvprātīgo, un tad, protams, tūkstošiem jauniešu piedalās dažādās aktivitātēs. Daži no tiem nodarbojas ar pašattīstības, eh, kapacitāšu īstenošanas aktivitātēs. Nu, parasti ir arī desmitiem tūkstoši, kas apmeklē, piemēram, festivālus. Taču, ja mēs runājam par skaitļiem, tad varam ņemt par piemēru aktivitāšu skaitu un pēdējās galvaspilsētas. Uh, pasākumos. Eh, pagājušā gada laikā mēs organizējām vairāk kā tūkstošu aktivitāšu visa gada laikumā. Daži no šiem pasākumiem bija milzīga apmēra, piesaistīja jauniešus no ārzemēm. Jūs palūkoties uz mūsu publikācijām, piemēram, Braga, Tesaloniki, pilsētas, sagatavo savus noslēdzošos ziņojumus, un no tiem var redzēt, ka ir pieaudzis jauniešu turisms, tā teikt, ka jaunieši apmeklē šīs Eiropas galvaspilsētas, piemēram, 2018. gadā apmeklējot Kaškai pilsētu, mēs ļoti priecājamies, ka bija tik liela interese un Eiropas jaunieši apmeklē šo pilsētu. Tāpat arī jauniešiem šajās pilsētās tā ir lieliska iespēja tikties ar Eiropas jauniešiem no citurienes un apmainīties pieredzēm. Runājot par mēdījiem, mēs cenšamies izmantot mums esošos kontaktus saziņai, bet šeit uh, galveno lomu spēlē nacionālās pilsētas, galvaspilsētas ar sev pieejamiem mēdījiem, jo viņiem ir lielāka resursa. Un šis ir jautājums par resursiem, jo nevienmēr Eiropas jauniešu galvaspilsēta ir tas uh, galvenais, aktuālākais uh, notikums ziņās. Mēs gribam, lai tas tā būtu, un pastāv milzīgs uh, potenciāls, lai to panākt, jo, ja mums ir attiecīgs atbalsts, mēs varam to panākt. Paldies! Šaidraus kundze, lūdzu. Ďakujem. Nu, Paldies. Paldies par prezentāciju. Es domāju, jūs pateicāt visu par aktivitātēm, un jums ir arī liela konkurence. Mums ir Eiropas kultūras pilsēta, Eiropas sporta pilsēta. Daudz tā titula mums ir. Daudz arī pretendentu. Un pilsētas arī ļoti cenšas. Ir tāda Košice pilsēta Slovākijā. Eiropas jaunatnes pilsēta. Tur um, tam arī ilgi gatavojas un tad uh, skaļi svinēja šo pagodinājumu. Tad tiešām padara pilsētu par kaut ko īpašu. Tas ir ļoti svarīgi un uh, pilnībā saskana ar mūsu prioritātēm un ar to, ko teica mūsu priekšsēdētāja. Mums uh, vairāk jāstrādā pie tīklošanas, uh, pie konkurētspējas uzlabošanas. Tā ir investīcija nākotnē. Tātad šis ieguvums arī nāks ar laiku. Jūs runājāt par eh, redzamību. Eh, Erasmus programmas ietvaros, eh, solidaritātes korpusa ietvaros. Mm, Te varētu izveidot vairāk solidaritātes programmu, mm, brīvprātīgo mm, darbinieku programmas. Lai jauniešiem pavērt arī šādas iespējas. Bet kāda ir šķēršļa, kuriem saskarāties un kur varbūt kultūras komiteja jums var, var palīdzēt? Paldies! Un tad lūdzu jūs atbildes. Balatkungs. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies Šodrovs kundze par jautājumu. Konkurence ir laba lieta, jo šādi tiek pievērsta uzmanība dažādām lietām. Mēs nevēlamies būt eh, vienīgā Eiropas jaunatnes eh, galvaspilsēta. Protams, eh, nu, tā ir jauniešu iniciatīva Rotterdamā. Rotterdamas jaunieši vienreiz sanāca kopā un sāka domāt, kā varam svinēt, kā varam uh, uzsver mūsu status un lūk, tad šī iniciatīva ļoti paplašinājās, kā zināms, iesaistījās NVO pašvaldības un, protams, mēs priecājamies par jebkādu veidu atbalstu. Jūs pieminējāt Erasmus programmu, Solidaritātes korpusu un līdzīgas programmas. Un te varētu aprunāties ar Eiropas komisiju. par eh, to, kā tehniski var uzlabot eh, jauniešu kapacitātes, ceļojot, eh, iepazīt Eiropas Savienības jaunatnes, kultūras, sporta galvaspilsētas, kā var piesaistīt solidaritātes korpus tam visam. Šī horizontālā pieeja mm, liekas ļoti interesanta, un, protams, arī šeit atbalsts ir ļoti svarīgs. Runa, protams, nav tikai par to pagodinājumu kā tādu, bet uh, par um, programmu turpināšanu un uh, tālāk attīstīšanu. Lielākais izaicinājums, um, lielākais šķērslis, nu, pagaidām es, protams, priecājos par uh, panākto, runājot par Eiropas jaunatnes galvaspilsētu, bet konkurences apstākļos, ko tagad varam darīt. Nu, es eh, esmu nodarbināts šajā jomā, bet esmu vienīgais eh, pilnas slodzes darbinieks. Eh, nu, tas nav pietiekami. Mums taču jāsadarbojas ar iestādēm, mums jāpiesaista mediji, mums ir dažādi mērķi, dažādas prasmes, dažā, dažādi lielas vai mazas pilsētas. Teiksim, Tirāna, Albānijā nesen saņēma šo pagodinājumu. Tas ir pavisam kaut kas cits, cita dimensija. Tātad, lūk, šķērslis, ko darīt, ja uh, šo pagodinājumu saņem, teiksim, mazāka pilsēta nekā parasta, lielāka pilsēta nekā parasti, tāda cita pils, cita veida pilsēta, kur ir, teiksim, tādas uh, neierastas varbūt um, mm, īpašības. Paldies! Uh, un kolēģe. Paldies, paldies par um, Joveva kundze. Paldies par interesantām prezentācijām. Nu, pati nu, esmu jauniete, var teikt, un um, uh, var, protams, darīt uh, vairāk nekā tiek darīts šobrīd. Tam pilnīgi piekrīt, tāpēc esmu politikā, bet varbūt varētu precizēt, um, ko darīt ar šo redzamības trūkumu pagaidām. Ja nu, tagad šķiet, šķiet eh, varam daudz ko darīt, lai sakontaktētu jauniešus, kas varbūt nav tik ļoti laimīgi ar to, ko dara politiķi. Un varbūt vairāk apmeklējumu, jo situācija uz vietas ir izšķirīga. Un tad eh, jaunieši redzēs, ka mēs esam normāli, pārasti cilvēki, kas vēlas palīdzēt. Tas ir no vienas puses, no otras puses. Uh, uz vietas eh, var arī daudz vairāk eh, saskatīt un saprast kontekstu, varbūt, ko mēs nesaprotam šeit. Tā tad daudz da vairāk var izdarīt, eh, var būt radošākiem. Es te runāju par jauniešiem un, teiksim, par sevi, kas varbūt nu, nav gluži, uh, gluži jaunieta, bet tomēr vēl jauna paudze. Nu, tomēr ir šī plaisa, ko vajadzētu pārvarēt, un Eh, vairāk kontaktu, noteikti to veicinās. Tā tad varat rēķināties mūsu atbalstu šeit. Jautājums jums tāds. Kā dalāties pieredze, apmanāties paraugu praksi citām pilsētām un valstīm Eiropā? Paldies! Paldies par jautājumu! Par redzamību! Nu, vēlamies, lai mūs saskata, saredz, un tāpēc esam šeit šodien. Mums nepieciešams iestāžu atbalsts, viesojamies reģionu komitejā, eh, pašvaldību kongresā, eh, Eiropas eh, pašvaldību kongresā, un mēģinam uzrunāt jauniešus citās valstīs, bet arī pašvaldības citās valstīs, jo bez viņiem šī partnerība neizdosies. Tas ir pamatelements. Mm, iestāžu atbalsts līdz ar to ir um, vitāli svarīgs. Kā jau pieminēja, konkurences apstākļos uh, mums ir uh, kultūras galvaspilsētas, zaļas galvaspilsētas, jaunatnes galvaspilsētas. Šiem projektiem ir iestāžu atbalsts, un, un tad uh, ar kaut ko jāizceļas. Un es domāju, mm, ka, lai to panāktu, atbalsts ļoti noderētu. Varam būt uh, sūtnieki, varam, uh, varētu stāstīt uh, par šo titulu un tā piešķiršanu, par to, ko nozīmē šis pagodinājums. Ir Eiropas galvaspilsētu tīkls kas apvieno pilsētas, kuras ir saņēmušas šo titulu. Bet pilsētas, kas ir šī brīža titula īpašniece, tā ir tā kā vadoša šai tīklā, un uh, tad visas pārējās arī piedalās. Sadarbojamies arī ar kandidātu pilsētām. Un tad mēģinām mm, apmainīties šiem parakpraksēm, intelektuālo pieredzi dalīties un tiešām eh, nav tas konteksts eh, vien, visur vienāds, bet eh, pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga lieta. Tātad tā pašas pilsētas kļūst par sūtniecēm, par reklamētājām savā ziņā. Un dažkārt Eh, CV, jauniešu CV mēs izlasām, jā, es eh, piedalījos šajā pasākumā, un tad es satiku jauniešus no citām valstīm, un tad es, man ļoti iedvesmoja, ko teica eh, tas vai tas kolēģis, un es gribētu darīt to arī šeit, savā valstī, un tas ir lieliski, tas tieši tas, ko vēlamies panākt. Balatkungs. Paldies, ja es nedaudz papildināšu, jūs jautājāt par iestāžu atbalstu. Kā būtu? ja katrā valstī Eiropas parlamentā tiktu izveidots tāds kontaktpunkts, lai uzlabotu redzamību attiecībā uz uh, Eiropas galvaspilsētām, nu, lai šī informācija būtu pieejama katrā oficiālajā valodā, lai nu, katrs varētu iegriezties un vienkārši uzdot savu jautājumu vai saņemt kādu informatīvu materiālu. Jenbūkundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es pievienojos pateicības vārdiem, ko pauda kolēģi. Es 26. janvārī apmeklēju mm, jūsu mm, Eiropas galvaspilsētu. Paldies par ielūgumu. Es piedalījos dažādos semināros, dažādos, dažādās darba grupās un jauniešiem. Strādājām pie atsevišķiem projektiem - kultūra, izglītība un sociālā joma. Nu, kolēģi Pito bija ilgspējīgās attīstības grupā, un tad, ko mēs darījām, mēs sēdējām aplī un uh, stāstījām par mūsu idejām, mēs stāstījām par Eiropas redzējumu, un arī, ko var pašvaldības līmenī, teiksim, izdarīt, uh, kas bija interesanti Francijai. Ļoti, ļoti daudz jauniešu bija klāt. Tas bija ļoti pozitīvi pat visiem vietas nepietiek, nepietika nu, tad uh, eh, tiks sagatavot arī atgriezniskā saite. Un uh, īstenībā tas, ko es saņēmu, bija pateicība no jauniešiem, kam bija prieks uh, komunicēt ar deputāti. Nu, tā, tā, tas tika dalīts arī sociālajos medijos, par to tika tvītots, un nu, tā, tādām bija pievienotā vērtībām. Bet kas bija nedaudz negatīvāk, vienmēr eh, jauniešu pasākumos eh, tie ir tie paši jaunieši, ko redzam. Un, un varbūt eh, mēs īsti nesaskatām to, to, tos varbūt problemātiskos jauniešus. Jo tur piedalās tie labākie, tā teikt, un līdz ar to. Uh, Ehm, kā vienmēr arī Erasmus programmās eh, ir šis jautājums, kā sakontaktēt eh, tos um, ievainojamākus jauniešus, eh, sociāli mazāk nodrošinātus, kas dzīvo kaut kur, teiksim, tālāk laukos. Mm, dažkārt man nācies tikties ar ehm, šādiem jauniešiem, un viņi arī par Erasmus nekad nav dzirdējuši nerunājot par Eiropas jaunatnes galvaspilsētu. Tā kā šajā sociālajā jomā vēl ir darbiņš, ko, pa, ko padarīt. Varbūt jums ir idejas šajā kontekstā, varbūt nu, jūs jau pieminējāt sadarbību ar iestādēm, varbūt sadarbību skolām. Amjēnā tad šie pasākumi no, norisinās šogad Francijā, un varbūt nākamgad būs kāda cita pilsēta. Varbūt jums ir zināms kaut kas par eh, projektiem vai iniciatīvām šajā jomā. Paldies par jautājumu. Jonusaitis kundze. Nu, dažādas Eiropas galvaspilsētas izmanto dažādas pieejas, un eh, mums ir izcili piemēri, kad pilsētas fokusēs tieši uz tādiem grūtāk aizsniedzamiem jauniešiem, kas, tiksim, kaškaiš eh, bija ļoti interesants piemērs šajā pilsētām. Fokusējāmies uz plaisas mazināšanu starp jauniešiem, kas dzīvo pilsētas centrā un jauniešiem, kas dzīvo eh, laukos, kā ar kabelošu zonām. Atvainojiet manu portugaļu valodu. Tad, ko mēs darām? kā jauniešu fórums mēs eh, dodamies uz šiem pilsētām, veicam situācijas monitoringu, skatāmies, kā jauniešu dzīve varbūt mainās šo pasākumu kontekstā, un man bija tas gods tikties ar šiem jauniešiem, un es redzēju, ka jaunieši kļuvuši aktīvāki mūsu projekta ietvaros, jo mm, pilsēta daudz investējusi, lai eh, pastāstītu par šīm programmām, tad ir tik piesaistīti, piesaistītas amatpersonas, sociālie darbinieki, izglītotāji, tika ierosinātas interesantas aktivitātes, kur piedalīties šiem jauniešiem. Nu, tas paškaškaiš, bet um, ir arī citas pilsētas, kas dara to pašu. Ko mēs darām, lai uzlabotu situāciju. Pieteikšanās procesā ir vairāki soļi. Pilsētas tātad piesakas, un tāda mums ir uh, atlase. Uh, tur zināmi kriteriji jāievēro. Mēs skatāmies, ko pilsēta dara, un ļoti svarīgs kriterijs ir iekļautība un uh, kādi jaunieši tiek sakontaktēti kas tiek piesaistīts, un mēs to, protams, veicinām tādas uh, programmas, kas cenšas um, uh, iekļaut arī tādus varbūt mazāk nodrošinātus uh, jauniešus, jo šī ir programma, kas domāta visiem, ne tikai tiem, kas dzīvo um, pilsētas centrām. Un tad domājam par to, kā uh, pilsētām piedāvāt rīkus, lai iesaistītu šādus jauniešus. Nu, protams, man nav uh, gatavas atbildes man nav. Brīnum receptes. Nu, droši vien, ja man būtu, tad uzreiz saņemtu Nobelu balvu, bet um, mēs izmēģinām dažādas lietas, un um, šī ir viena no iespējām, kā to darīt. Un nu, tad ar Eiropas komisiju notiek sadarbība pie neformālās izglītības, pie uh, amatniecības projektiem. Jo, lūk, šādi mēs nerunājam vairs par šo universitāšu kontekstu, bet uh, vēršamies pla plašumā un, un, un varam arī sakontaktēt, sakontaktēt vairāk jauniešu. Paldies, uh, turpina Balatkungs, es atbildēšu, um, arī mēģināšu atbildēt par iekļautību. Nu, tas ir izaicinājums, jā. Arī Erasmus Plus programmas nākotnes mērķis. Atceros eh, komisija prezentējot savu priekšlikumu regulu programmu Erasmus Plus pēc 2020. gada parādēja, ka vislabākais veids, kā eh, sasniegt šos eh, mazāk nodrošinātos jauniešus, ir izmantojot neformālu izglītību. Tātad izmantoju izdevību tieši pirms ārkārtas uh, Eiro samita, lai um, ehm, piešķirtu šo finansējumu Erasmus programmai. Nevajadzētu aizmirst, uh, nu pat ja esam Eiropas jaunatnes galvaspilsēta, nu mums nav šie simti miljoni, lai uh, strādātu. Tās ir investīcijas, ko pašvaldības uh, sameklē bieži savā kabatā. Uh, Kaut arī runa ir par ļoti dažādiem kontekstiem, specifisku pilsētu situāciju, um, daudzveidīgu pieeju, kas uh, bieži tiek pieprasīta. Un uh, vairāk uh, resursu ļaus uh, uzlabot uh, arī mūsu aktivitātes un uh, gūt uh, labākus panākumus. Uh, Mēs mm, jaunatnes formā mm, ļoti daudz strādājam ar mm, ievainojumiem jauniešiem, kas tiešām bieži ir eh, sarežģītā situācijā. Un, un atbalsts mums ļoti nepieciešams, ir ļoti interesanta uh, Ideja bija tiešām deputātiem doties uz vietas un aprunāties ar mums. Um, um, pirms uh, trim gadiem um, Portugāla, Serbijā, Francijā uh, tad pirmo reizi tika uzsākta tradīcija pirms trim gadiem, uh, ka mūsu foruma igadējā sanāksmē uzstājas kāds uh, valsts valdības vadītājs un pies, pievērš uzmanību šiem mūsu projektiem. Paldies, um, Šoidrovas kundze. Es gribēju precizēt manu jautājumu. Es pieminēju Košice, kā jaunatnes galvaspilsētu. Košice. Slovākijas austrumos. Mm, ir 19. Um, brīvprātīgo um, galvaspilsētu, un, un tas tā kā bija kaut kas līdzīgs jaunatnes galvaspilsētā. Es to sajaucu, vārdsākot atvainojiet. Semēdo kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī par prezentācijām. Man jāsaka, ka kā bijusi televīzijas žurnāliste, es brīnos, ka pieeja mēdījiem uh, ir tik grūta, ja šie semināri tiek labi apmeklēti un ir sasniegti rezultāti, tad eh, tas jau būtu vērts eh, sižeta eh, televīzijā, bet tā varbūt ir ideja, bet droši vien, ka to jūs jau arī minējāt, ka jaunos politiķus iesaistīt arī varbūt būtu ideja. Vai jums ir tāda uh, Uh, nedēļa vai, piemēram, trīs dienas, kurās varētu uzsvērt uh, šajās dienās Eiropas jaunieši, tie, kas šajā pilsētā, tas ir arī vienkāršāk mēdījiem, to varu jums ieteikt. Es nezinu, vai jūs to jau esat ieplānojuši vai nē, un uh, esmu nedaudz vīlusies, ka Luksemburga vēl nav piedalījusies, bet es redzēju sarakstā, ka Portugāla jau divreiz uh, ir piedalījusies divreiz eh, Portugāles pilsētas, ir bijušas eh, jauniešu galvaspilsētas. Tas, protams, ir ļoti, ļoti labi. Un es labprāt uzzinātu, kā eh, jauniešu organizācijas un arī pašvaldības Portugālē, ar ko viņas atšķiras, ka jau divas reizes ir bijusi viņiem šā iespēja to organizēt un Eiropas jauniešus uzņemt savā pilsētā. Paldies! Uh, so I can start. Es varu atbildēt, un uh, kolēģis varbūt kaut ko piebildīs, runājot par redzamību un par jauniešu tikšanos Eiropā. Kā jau tas tika minēts prezentācijā, mēs uh, uh, tiešām sapulcinām reizi gadā jauniešu šajā jauniešu galvaspilsētā, diskutējam par um, jauniešiem svarīgām lietām, un mēs arī sadarbojamies ar mēdījiem, bet kaut kā vienmēr tas ir tāds milzīgs izaicinājums viņus piesaistīt. Ja jūs varat mums eh, izteikt ieteikums, kā to viņus piesaistīt, kā uh, viņus pieaicināt, tad uh, mēs ar prieku ar jums padiskutēt vēlāk. Kad ir runa par Portugāli, jā, mēs uh, esam priecīgi, ka no tās pašas valsts ir bijušas divas pilsētas, un arī tagadējā procesā um, mums ir. Uh, Um, bijusi jau Eiropas jauniešu galvaspilsēta Rumānijā, un ir vēl viena Rumāņu pilsēta, kas piesakās, bet Portugālē viņiem ir tiešām šī kultūra ar jauniešu organizācijām, kas cieši sadarbojas ar politiķiem, ar pašvaldībām. Es nezinu, vai tur ir kaut kādi kultūras eh, iemesli, ka tur ir daudz saules un laba ēdiena, un tas viss ir pozitīvi, bet nē, patiesībā mēs sākām uh, strādāt pie jauniešu darba un jauniešu politikas jau ļoti laicīgi. Portugāla ir viena no valstīm, kas ļoti aizstāv jauniešu tiesības. Es domāju, ka tas ir arī portugāļu mentalitātē, ka politiķiem un jauniešiem ir jāsadarbojas. Portugālē uh, ir arī tāda tā kā tradīcija, ka jaunie politiķi nāk no vietējā līmeņa, no e, iesaistas jauniešu organizācijās e, un tad no pašvaldību līmeņa pāriet e, nacionālā līmenī politikā. Un jauniešu darbs ir ļoti a, aktīvs, ka skais jauniešu nodaļa visdrīzāk ir lielākā valstī, a, Un šobrīd 30 cilvēki tur strādā, bet uh, nav tā, ka citas uh, pašvaldības palīdzē. Tas pats attiec uz Brāgu. Arī uh, viņi izcili strādā, tiešām aktīvi strādā jauniešu labā, organizējot aktivitātes un projektus, un uh, viņi saņem arī atbalstu no vietējām iestādēm. Tas ir tas labais piemērs no Portugāles. Pēdējais jautājums. Uh, būs no manis, jo neviens cits nav pieteicies. Jūs eh, teicāt, ka ar eh, pieteikšanās fāzi uz jauniešu galvaspilsētas eh, statusu, ka situācija jauniešiem pilsētā uzlabojas. Kas tad no tā paliek? Es jūsu grāmatā redzēju, cik daudz aktivitātes gadu laikā notiek Tātad, kas tiek darīts, bet kas no tā pēc tam paliek pāri, ja šis gads, protams, ir tāds uh, augstākais punkts, bet kā tas ietekmē jūsu kopīgās uh, aktivitātes uh, projektiem, jauniešiem vai Eiropas jauniešu kapitāla, es atvainojos, jauniešu galvaspilsētas status šajās pilsētās kaut ko būtiski maina, vai varbūt, ka pie tā vēl būtu jāstrādā. Um, so it's a very good question. Tas ir ļoti labs jautājums, paldies, un tas mums ir ļoti svarīgi, jo tad, kad uh, pilsētas piesakās, uh, tas ir ļoti labi, bet uh, tad, kad uh, mēs izvēlamies, uh, kura pilsēta saņem šo statusu, mēs vienmēr jautājam, kāda būs šī ilgtermiņa ietekme, jo jauniešu galvaspilsētas uh, statusu, mēs redzam kā pirmo soli pārmaiņu veikšanā, un mēs saprotam, ka izmaiņas nevar veikt gada laikā, bet tas ir tāds kā stimuls pilsētām turpināt strādāt pie šiem jautājumiem arī pēc šī gada. Kas tad paliek? Jā, protams, aktivitāšu apjoms uh, samazinās, uh, bet ko mēs eh, redzam kā ļoti svarīgu mantojumu, ir šīs te struktūras, kas saglabājas, jo katrā Eiropas jauniešu galvaspilsētā, kā jau tas tika minēts prezentācijā, pilsētām ir jāveido struktūras eh, kas dod iespēju jauniešiem iesaistīties, arī vadīt iniciatīvas un iesaistīties ar pašvaldību pārstāvjiem. Parasti šīs struktūras paliek. Dažkārt eh, tām tiek varbūt mainīti nedaudz mērķi, tās tad var piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus jauniešu aktivitātēm, tās kļūst par tādu kā kapacitātes veidošanas institūciju jauniešu aktivitātēm, citas kļūst par vairāk politiskām struktūrām, lēmumu pieņemšanā pilsētās, bet šīs struktūras burtiski jebkurā pilsētā ir palikušas Eh, jo katra pilsēta ir atšķirīga. Tas ir, protams, atkarīgs arī no pilsētas vajadzībām, kādas struktūras pēc tam paliek, bet mēs turpinām strādāt. Eh, es jau minēju Eiropas jauniešu galvaspilsētu tīklu, mēs turpinām aktivitātes, un viena no interesantākajām ir eh, jauniešu budžeta lēmumu pieņemšana. Uh, Tātad līdzlīdz budžeta lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz jauniešiem, tas ir vērsts tieši uz jauniešiem, un tad viņiem ir iespēja lemt par daļu no budžeta, kur tas tiks tērēts, kādas aktivitātes tiks īstenotas, un bieži vien viņi paši arī šo budžetu ievieš, bet tas arī tātad ir liels labs mantojums. Daudzās pilsētās tiek veidotas vietas jauniešiem, telpas, un tātad šo galvaspilsētu gada ietvaros, tie ir jaunieši, kas sadarbojas ar pašvaldību pārstāvjiem, un tādējādi viņi izveido šīs vietas. Turīnā, piemēram, joprojām ir šie jauniešu centri, kurus vada jaunieši, un saglabājas arī zināšanas un prasmes, kuras ir ieguvuši jaunieši šajā procesā. Viņi kļūst par aktīvistiem, viņi iesaistās darba tirgu, viņi kļūst par politiķiem, kā jau es minēju, Portugālē. Uh, Tās ir vairākas lietas, um, bet uh, ir arī, protams, izaicinājumi, jo pieejamais finansējums pēc šī galvaspilsētas gada samazinās, bet uh, mēs redzam, ka šie pamati paliek. Um, kas tiek izveidot sākumā, un tas būs stimuls turpināt aktivitātes arī pēc šī galvaspilsētas gada. Liels paldies, un noslēgumā gribētu dot vārdu Florencijai Fanhautai no uh, komisijas uzklausīt tādu kā noslēgumu paziņojumu no komisijas puses. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi no Eiropas jaunatnes fóruma par šo prezentāciju un šīm iedvesmojušajām debatēm. Tas tiešām ir lielisks uh, piemērs, uh, cik uh, svarīgs ir spēcīgas idejas un cik aktīvi cilvēki pie tām strādā. Un, manuprāt, tā tiešām ir laba ideja padarīt redzamāk to, kas jau ir izdarīts, popularizēt eh, notiekošo, un mēs arī raudzīsimies, kā mēs varētu tur dot ieguldījumu. Piemēram, tika minēta ideja eh, veicināt tīklošanu, eh, veicināt apmaiņu, diskusijas, ko nozīmē Eiropa vietējā līmenī. Un mēs esam gatavi arī raudzīties uz to, kā varētu apsvērt aktivitātes jauniešiem šajās te galvaspilsētās, pilsētās Mēs varētu varbūt piesaistīt Discover EU e, ceļotājus, e, e, palīdzēt strādāt pie aktivitāšu marķējuma, kur jaunieši, kas ceļo, tad var satikt citus jauniešus pilsētās, piedalīties varbūt brīvprātīgajā darbā vai citādās aktivitātēs, ko varbūt jauniešu organizācija uzskata par interesantu. Un runājot par mūsu programmām, uh, un mūsu jauniešu politikā šobrīd mēs jau atbalstām Eiropas uh, vešanu uh, vietējā līmenī. Erasmus Plus programmā šobrīd notiek uh, partnerība Europe Goes Local par vietējo līmeni, tātad, kur tiek atbalstīti projekti un veicinātā labākās prakses apmaiņa par jauniešu līdzdalību un iesaist lēmumu pieņemšanas procesos līdz pat Eiropas līmenim. Un nākotnē, lai to stiprinātu, lai šo dimensiju stiprinātu, viena no mūsu idejām ir piedāvāt uh, jauniešu līdzdalības projektus un arī solidaritātes korpusa ietvaros solidaritātes projektus, jo mūsuprāt uh, tie ir tādi ļoti nelieli granti, kas ļauj Eiropā jauniešiem īstenot savas idejas un um, īstenot Eiropas uh, idejas uh, vietējā līmenī. Tas ir arī nedaudz tas, ko cenšas sasniegt jauniešu galvaspilsētas. Mēs uh, turpināsim pie tā strādāt, par to domāt un sadarboties ar jauniešu fórumu. Liels paldies! Paldies arī jums, uh, Balets kungs un Junasaits kundze! Uh, par jūsu iesaisti, aktīvo darbību, bet arī kā jauniešu formam kopumā. Un tā ir ļoti svarīga iesaist, svarīgs darbs, svarīgi tas ir jauniešiem. Sirsnīgs paldies, ka jūs atvēlējāt laiku, lai ierastos pie mums, un es ceru, ka mums būs laba sadarbība ar jums arī citās jomās, ne tikai galvaspilsētas, jauniešu galvaspilsētas korestā. Tagad īsts pārtraukums, uh, pusē turpināsim, jo tad ieradīsies komisāri. Like beg... Darbie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas sēdvietas un pārtrauciet savu sarunas, lai mēs varētu atsākt darbu, jo komisārs kundze jau ir ieradusies. Un visi, kas nevēlas palikt šajā zālē, kas grib turpināt čalošanu, tad lūdzu pametiet šo telpu. So that we get you full Tādējādi mēs eh, gūsim pilnīgi jūsu uzmanību, mūsu uzklausīšanai un dialogu, struktūrētajam dialogam ar mūsu komisāru skundzi. Man ir liels prieks eh, komisārs skundzi Mariju Gabriēlu pirmo reizi oficiāli savā amatā sveikt eh, mūsu komitejā kad viņa pārstāvēs savas prioritātes sava amata ietvaros. Mums ir bijusi jau regulāra apmaiņa kādu laiku ar viedokļiem, taču, protams, tas neaizstāja šo oficiālo viedokļu apmaiņu. Tādēļ kultūras komitejas vārdā es jūs sirsnīgi sveicu, novēlu jums panākums darbā savu amatu ietveros, jo īpaši sadarbojoties ar mūsu komiteju. Jūs komisijas priekšsēdētājs jums uzticētais portfels ir ļoti plašs, tādēļ ir būtiski izveidot sinerģijas un būvēt dažādas tilts, jo īpaši pētniecības un izglītības jomā, un šeit nozīmīga ir arī kultūra. Mēs priecājams, ka Fondera Lēnas kundze ir iekļāvusi portfeļu nosaukumā arī kultūru, jo tādējādi kultūra arī kļūst daudz redzamāka publiski jo kultūra Eiropai ir ārkārtīgi nozīmīga tā ir atbildība par Eiropas kopības sajūtu, e Eiropas konkurētspēju, jo radošās nozars šobrīd ir virzošās nozars jaunām idejām, un mēs ar nepacietību gaidām, kā jūs plānojat savu darbu amatā, un pēc jūsu ievadarunas došu vārdu mūsu komitejas locekļiem, un atkarībā no runātāja skaita tad gribu piemērot pingpong metodi, lai uz katru jautājumu varētu saņemt arī tieši atbildi. Un mans lūgums būtu jūs arī mazliet izteikties par aktuālo attīstību saistībā ar DFS, jo jau no rīta mēs par to īsi runājām, būtu arī labi dzirdēt jūsu viedokli par to, kā komisija plāno rīkoties saistībā ar Šavu Mišela piedāvājumu. Lūdzu, vārds jums! Paldies priekšsādātājiem, Sabīna, kolēģi. Nevisu pirms man prieks būt šeit. Kā priekšsādātāji atgādināja, šī ir pirmā viedokļu apmaiņa eh, pētniecības, izglītības, eh, kultūras un jaunatnes komisāra samatam eh, šīs komisijas sastāvā, un nu, es ļoti priecājos par iespēju cieši jums sadarboties visā šī mandāta garumā. Uh, Sākšu ar to, ka Eiropa gatava definēt jaunus, ambiciozākus mērķus īpaši izglītības un kultūras um, politikas jomā. Vēlamies tātad uh, uzlabot sadarbību šajās jomās. Jautājums ir par uh, finansējumu. Vai varēsim uh, sameklēt pienācīgu finansējumu? Un šeit priekšsēdētājs kundze, teikšu skaidri, es vēlos apsveikt parlamentu ar kristāli skaidru pozīciju pie šī jautājuma, skaidrām prasībām un uh, to faktu, ka parlaments turpina šajā jomā spēlēt svarīgu lomu. Tagad um, sākšu dažām lietām, jo gatavojoties uh, šai, um, šim pasākumam bija 15 uh, tēmas, eh, par kurām bija noteikti vērts izteikties, nu, man bija jāsaliek prioritātes, protams, kā jūs saprotat, visu pirms Eiropas eh, izglītības telpa. Šī telpa varētu tikt izveidota līdz 2025. gadam. Manas eh, komandas prioritāte ir naklāja paziņojumu septembrī un piedāvāt pamatnostādnes, lai uh, komisija varētu darbu turpināt sadarbībā ar jums visiem, jo šī sadarbība ļoti svarīga. Tā tad eh, jālikvidē šķēršļi izglītībai Eiropā, uz, jāuzlabo izglītības kvalitāte, jāuzlabo mobilitāte dažādu izglītības sistēmu ietvaros Eiropā, un arī ilgtermiņā jāmaina šī izglītības kultūra Mēs uh, visu laiku runājam par mūža uh, ilgu izglītību, un tas uh, ir ļoti svarīgi. Tāpēc septembrī, prezentējot paziņojumu, mēs um, runāsim par šo jauno virzienu un jauno sadarbības ietvaru dalību valstīm izglītības un um, neformālās izglītības jomā. Jūs zināt, um, 2020. gads tieši veltīts uh, izglītībai Tā tad nevajadzētu par to aizmirst arī citos paziņojumos, kas nāks jūnijā par Eiropas pētniecības telpu. Svarīgi ir darbus risināt paralēli, lai nesanāktu tā, ka ir kaut kāda nekonsekvence vai kaut kas tiek aizmirsts vai ignorēts. Un, ja mēs uzreiz īstenosim šo, šos darbus paralēli, uh, tad varēsim strādāt daudz eh, efektīvāk un eh, rezultatīvāk. Mums ir arī eh, tāda vadoša iniciatīva mm, izglītības politikas jomā, mm, lai ar mērķi ļaut jauniešiem gūt augstu kvalitatīvu izglītību, kas ļaus uh, viņiem atrast savu vietu šai sabiedrībā un uh, darba tirgu pēc iespējas ātrāk, uh, pēc diploma saņemšanas, certifikāta saņemšanas. Nu, un te mums vēl vairāk šķēršļi jālikvidē, jāpanāk ilgtspējīgāka sistēma, jāuzlabo tā izglītība, ko iegūst uh, skolās. Šobrīd daudz kas jau izdarīts, tagad jākoncentrējas tieši uz uh, labākam sekmēm skolās un labākām zināšanām. Šeit ir trīs galvenie šķēršļi. Tātad bāzes kompetenču apgūšana, uh, to skolēnu skaita samazināšana, kas nepabeidz vidusskolu, un uh, arī skolānu labsajūta. Te ir paredzētas vairākas iniciatīvas, lai skolāniem ļautu apgūt uh, prasmes, iegūt zināšanas uh, šo pamatkompetenci ietvaros, jo runājot, teiksim, par um, mediju kompetenci, digitālo jomu, tur mums ir atsevišķas iniciatīvas, kas ir pavadošas, bet runa tagad ir par šo pamatu izglītību. Un es nevēlos runāt par garantijām, jo mums jau ir jauniešu garantijas, nevajag sajaukt lietas. Es teikšu, ka 20. gada otrajā pusgadā uzsāksim publiskās konsultācijas un uzklausīsim jūsu visu idejas. Tad um, izglītības um, Uh, telpām. Mums jābūt tiešām iekļaujošiem, ja vēlamies uh, dalībniekus, uh, studentus, kas būs ambiciozi, čakli, um, zinātkāri. Nu, un te ļoti palīdz Erasmus, arī skolotāju akadēmija pie tā vēl atgriezīšos. Šis temats man ir ļoti, ļoti svarīgs, un es ceru, ka būs pēc iespējas vairāk um, arī skolotāju, kas uh, būs uh, zināšanu izplatītāji, tā teikt. Tagad par um, digitālo izglītību. Man pašai šai, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es esmu apņēmusies virzīt uz priekšu šo jomu, un varu paziņot, ka lietas izkustēsies no vietas jau jūnijā. Mana komanda cītīgi strādā, un turpināsim veiksmīgas iniciatīvas, kas tiek īstenotas jau tagad. Teiksim, drošāks internets jauniešiem. Tā bija ļoti veiksmīga programma un dažas citas, bet ir um, arī jāpaplašina šis programmu skaits, un arī šeit man interesētu jūsu idejas un viedokļi. Ir viena iniciatīva AI for Girls, tātad mākslīgais intelekts um, um, meitenēm. Uh, komisija uh, nesenāca klājā balto grāmatu par mākslīgo intelektu. Mēs gribētu, lai mākslīgais intelekts mm, būtu mm, pilnīgi objektīvs un dzimumu līdztiesībā, protams, arī ļoti svarīga. Tad eh, tehnoloģijas un um, inovācijas šajā jomā. Mēs zinām, pie tā daudz tiek strādāts. Um, paldies par to. Te izaicinājums tagad ir nedaudz cits. Uh, Mums e, daudz kas jālabo, teiksim, redzamība, jauna dalībnieku piesaistīšana un labāku sinerģiju panākšana citiem instrumentiem Eiropas apvāršņu ietvaros. Es runāju konkrēti par divām lietām. 2022. gadā e, pie radošām industrijām e, darbs tiks uh, ievērojami paplašināts uh, un uh, ceru sinerģijām ar uh, apvāršņu Eiro, Eiropas apvārsni. Nu, un es tiešām ceru, um, ka varētu sadarboties ar Eiropas inovāciju padomi, lai mums būtu vairāk izcelības, vairāk startupu, vairāk um, radošumu uzņēmēju darbībā. Uh, šis uh, darbs ļoti interesants un tam nepieciešami resursi, lai attīstītu pilnīgi savu potenciālu. Turpinot par jauniešiem. Atslēga vārds, kas man ir svarīgs, jo tagad ir jauna stratēģija par jaunatni uh, no 19. līdz 27. Uh, gadam, ko vēlamies darīt šogad, gada beigās, tad sagadīt pētījuma rezultātus par um, jauniešu brīvprātīgo mobilitāti un izpētīt, tātad, kas notiek šajā jomā, kādi ir šķēršļi pārobežu kontekstā. Mēs esam sasaukuši kopā ekspertus šajā jomā un arī šeit organizēsim publiskas konsultācijas. Ideja ir sagatavot padomes ieteikumus, lai vēlāk šogad ierosinātu jaunu politisko ietvaru uh, mobilitātei un solidaritātei pārobežu kontekstā, veicinot eh, stažēšanos un nodarbinātību. Mm, te, teiksim, ir runa par tādu amatu kā mm, jaunatnes koordinators, un mēs eh, meklējam kandidātu, kas eh, kas varētu iemiesot sevi uh, šo svarīgo uzdevumu. Un, eh, ja kas, tad iedot arī savu telefona numuru, lai viņam var piezvanīt, uzdot jautājumu. Un nu, tad arī sports. Sports arī ļoti svarīga joma. Nu, visi vēlamies, lai jaunieši būtu veselīgāki, arī pārobežu kontekstā, runājot eh, gan par fizisko veselību, gan eh, par intelektuālo veselību veselību, un mums arī sporta jomā ir vairākas iniciatīvas, un es vēlētos, lai to būtu vairāk. No mūsu puses būtu interesanti veicināt labāku sadarbību starp sportu un inovācijām teiksim, tārtu iniciatīvas ietvaros un uh, kultūra mantojuma iniciatīvas ietvaros varbūt kaut kā to piesaistīt sporta aktivitātēm. Nu, tas varbūt tāds jauninājums, bet man prieks, ka mm, arī šeit par sportu top svarīgi atzinumiem. Vēlos apsveikt abus līdzreferentus. Par kultūra mantojumu turpinot, jā, mums uh, ir milzīgs mantojums, mums ir jauna kultūras programma, un tas jāpēta padziļināti. Mums ir parlamenta pārstāvji uh, kultūra mantojuma fórumā, ko esam izveidojuši, un nedaudz slikti jūtos oktobra sanāksmē, jo nākamā ir ieplānota tikai jūnijā. Man šķiet, ka vajadzētu tikties regulārāk, bet vajadzētu par to padomāt um, visiem kopām pie kādām darbībām un kā to organizēt un kā veikt monitoringu. Šobrīd uh, uz, uzsāksies jauns uh, projekts, uh, kas um, um, atbalsta kultūra mantojuma apgūšanu uh, vietējā reģiona pašvaldību līmenī. Un uh, svarīgs instruments šeit uh, uh, individuālā mobilitāte māksliniekiem. Šeit jau divus gadus tiek veikts pilotprojekts, bet rezultāti pagaidām nav īsti skaidri. Skaidri ne, neparāda, kā lietas var uzlabot. Nu, mums, mūsu atbalsts ir arī mūzikas jomai ar programmu Music Moves Europe. Uh, arī šeit labprāt uzklausīšu jūsu idejas. Tātad kultūra ir eh, kopsaucējs eh, tam visam un eh, mūsu kopīgā vērtība, tātad tā jākļūst vēl tvaramākai, vēl tuvākai, vēl iekļaujošākai. Trīs pēdējie punkti visa šī politika. Mēs zinām, ka norit šīs eh, iekšējās eh, diskusijas un kā top šīs iniciatīvas, mm, bet man šķiet, eh, ka arī ārējā politika šeit ir ļoti svarīga. Tātad darbība uz āru, vēršanās uz āru. Man mm, šķiet, ka ļoti svarīgi ir dalīties eh, visā šajā bagātībā, kas mums ir, un, teiksim, Afrikas eh, kultūras galvaspilsētā, Marakeša šogad. Tātad mums ir uh, Eiropas, uh, tad mums ir kultūras galvaspilsētu iniciatīva, kas uh, atstāja Eiropu un kas um, sāk um, um, starptautiskoties, tā teikt. Un tagad pēdējais reģions, kas man ļoti interesē, ir Rietumbalkāni. Te vajadzētu iet daudz tālāk. Un Eiropas perspektīva. Un šeit nav tikai uh, lūk, ka tā ir uh, sadaļa sarunās un uh, pēc izskatīšanas, šīs sadaļas izskatīšanas mēs vairs neko nedaram. Nē. Ne mm, Erasmus Plus programmas ietvaros mēs uh, jau divas valstis no Rietumu Balkāniem iesaistījām un uh, uh, vajadzētu strādāt pie tā, lai šo dalībnieku no Rietumu Balkāniem būtu vairāk. Pēdējais punkts - sarunas par turpmākām programmām Erasmus solidaritātes korpus ir, protams, flagmaņi šajā jomā, bet vajadzētu pap palielināt šo programmu skaitu. Domāju, ka parlaments man piekritīs, te, bet te nepieciešams tehniskas diskusijas, protams. Šodien mm, mēs uh, esam Eirosamita uh, priek. Um, tad, tad, um, Eirosamits, kas uh, norisināsies rīt un parīt, uh, tur runās par budžetu un par šo resursu piešķiršanu. Un um, nevajadzētu klusēt, vajag izteikties, vajag runāt par to, kas mums ir svarīgs, par prioritātēm. Šīs programmas um, ir finansiāli jāatbalsta, un uh, nav iespējams, uh, nav pieņemams, ka padome nāk klājā ar uh, priekšlikumu, kur um, šis finansiālais atbalsts tiek samazināts, nevis palielināts. Mēs taču saprotam, bez investīcijām kultūrā, jaunatnē, mobilitātē, izglītībām, universitātēs, skolās mēs nekad nevarēsim uh, Uh, tiek galā ar izaicinājumiem, kuriem saskaramies, uh, nec demografiskiem, nec klimatiskiem, nec uh, digitāliem, nec sociāliem. Neko nevar panākt bez labākās izglītības, prasmēm, kultūras, nu, lai um, rezultātā mums būtu sabiedrība, kas tiek galā ar šiem izaicinājumiem un arī dzīvo solidāri, respektējot vienam otru. Um, solidāri. Paldies! Nu, droši vien tas būs viss no manas puses. Paldies par iespēju izteikties. Atvainojiet, ja runāju pārāk ilgi, bet eh, daudz svarīgu lietu, ko pateikt. Un tagad uzklausīšu jūs. Lielas paldies, komisārs kundze. Nu, es nedomāju, ka laika ko jūs patērējat pārāk daudz, jo ir tiešām ļoti daudz būtisku tēmu, tiešām buķetu dažādu uh, aspekti, pie kuriem strādājam šīs komitejas ietvaros, un es tiešām priecājos, ka jūs pilnībā atbalstat parlamenta prasības attiecībā uz uh, DFS. Es domāju, ka mums komisijai un parlamentam ir jārunā vienā balsī. Urzula Fonderlējena savā runā stājoties amatā apsveica Eirasmus budžeta trīskāršošanu, ko pieprasīja parlaments, un es domāju, ka mums vēl ir daudz darba veicams, lai pārliecinātu dalību valstis nevienoties par tādu, tā teikt, mīnus budžetu šajā jomā, bet ka mēs tiešām turpināsim debates un saglabāsim cerību, ka beigās uzvarēs saprāts, jo, manuprāt, tas tiešām būtu kontraproduktīvi, ja tādām programmām, kā jo īpaši kultūras izglītības programmās, kā arī pētniecības programmās, apvāršņu programmā, mēs paredzētu tik milzīgas līdzekļu samazinājums, jo tādējādi tiek apdraudētas visas jaunās iniciatīvas, jo jaunām iniciatīvām nepieciešama jauna līdzekļa, citādi ir jā. Samazina līdzekļi visam pārējiem, un tas arī nav mērķiecīgi, jo mēs jau daudz gadu garumā struktūrāli saskaramies ar uh, pārāk mazu finansējumu, tādēļ es tiešām ļoti priecājos dzirdēt šo skaidro apņemšanos kopīgi cīnīties par pienācīgu programmu nodrošinājumu. Es domāju, ka mēs varam turpināt ar uh, atbilžu jautājumu pingpong procedūru. Sākumā vārds koordinatoriem un pēc tam pārējiem runātājiem Šoidrovs kundze lūdzu. Merci, merci beaucoup. Paldies, paldies par uh, šo iespēju diskutēt, veidot dialogu ar jums, komisārs kundze. Jūs pieminējāt daudzus jautājumus, diezgan uh, plašs bija šo jautājumu spektrs. Ļaujiet man varbūt uh, nedaudz uh, koncentrēties uz aktuālām lietām. Eiropas programmu regulējums, Eirasmus, eh, eh, Radošā Eiropa un Eiropas solidaritātes korpus. Tās ir uh, eh, izšķirīgi svarīgas programmas mums, jo kultūra, izglītība un jaunieši tiek skarti. Es runāšu ļoti konkrēti. Esmu diezgan vīlusies, ka uh, Mēs neejam uz priekšu tik ātri, kā gribētos un kā vajadzētu. Un es eh, gribētu teikt, ka vajadzētu pātrināt eh, likumdošanas procesu. Pro progress šobrīd ir eh, nedaudz iestrēdzis, jo nesam raduši konsensu par pārvaldību. Negribu teikt, ka mēs tagad neturpināsim. Es domāju, tieši pretēji mēs jau esam gandrīz pie mērķa. Bet tas, kas vēl ir atlicis, ir, protams, budžets, bet uh, arī uh, šis te pārvaldības regulējums, lai panāktu līdzsvaru starp parlamenta kompetencēm un padomas kompetencēm. Protams, ka mēs uh, respektējam uh, padomas kompetences uh, un mēs arī gribētu piedalīties, arī uzņemties tādas kā kontrolas kompetences, bet arī dot iespaidu ieguldījumu politiskajos lēmumos. Tātad es tiešām gribētu jūs lūgt uh, kolēģu vārdā, referentu un līdzreferentu vārdā um, pavirzīt uz priekšu straujāk šo darbu un dot ieguldījumu, lai rastu konsensu un līdzsvaru uh, šajās te pilnvarās. Es domāju, ka abām institūcijām ir šeit jābūt līdzsvarā. Budžets, uh, tur mums ir labs konsens, jums ir mūsu atbalsts, mēs ar visām četrām jūs atbalstām. Uh, un nav pieņemami, ka Eiropadomas priekšsēdētājs Šārs Mīlšēls ir piedāvājis samazināt finansējumu uh, komisijai parlamentam šiem projektiem. Šodien es uh, vēstulē prasīju mūsu premjeram noraidīt uh, padomas priekšsēdētāja priekšlikumu. Tas tā jūsu informācijai. Man ir jautājums attiecībā uz jaunajiem projektiem, ko jūs minējāt, un ir arī kolēģis Milans Mons. Mēs sākumā plānojam divas līdz trīs minūtes jautājumiem. Uh, uzdodiet jautājumu līdz galam, bet eh, jāpatur prātā arī laiks, jo mēs gribam arī dzirdēt atbildes. Jā, tātad beigšu ar šo jautājumu, jo šeit ir arī intergrupas priekšsēdētājs eh, par kultūras mantojumu, kolēģis Milans Mons, un mums būtu ļoti interesanti uzzināt vairāk par eh, kultūras mantojuma projektu rīcībā Te ir runa par um, kultūras pieminekļu rekonstrukciju vai uh, tam līdzīgi, un um, ceru, ka mums būs laba sadarbība. Paldies! Okay. Labi, paldies. Vispirms par uh, budžeta jautājumu teikšu to vēlreiz, jo vēl pagājuši nedēļ tikos ar Austrijas premjeru un uh, jau trīs mēnešus es runāju visiem premjeriem, visiem ministriem, runāju par Erasmus, par Erasmus Plus un apvārsnes Eiropu. Es domāju, ka tāpēc tiešām ir jāturpina uzstāt, jābūt ļoti striktiem zināmos brīžos, tā kā jūs to arī darījāt. Runājot par pārvaldības jautājumu, jūs zināt, cik ļoti es tiešām cenšos rast risinājumu. Uh, Problēma ir tāda, ka šie trīs jautājumi, kas mūs interesē, Erasmus, Solidaritātes korpus un radošā Eiropa, tiek skatīti kā paketes jautājumi ar deviņiem citiem. Tātad tie ir 12 dažādi jautājumi, kuri uh, uh, komisijā nav vēl pietiekami tālu izstrādāti. Un, uh, Mums ir komitoloģija, mums ir visas šīs te pilnvaras vienā un otrā pusē. Es domāju, ka vienkārši ir jāturpina kopīgi strādāt, lai rastu risinājumu. Es uh, saprotu, ka jūs sagaidāt, ka komisija nāk klajā ar tehnisku priekšlikumu, un es tomēr eh, runāšu, turpināšu runāt ar kolēģiem, lai rastu risinājumu, jo jums galu galā jums ir taisnība, ja mēs to neizdarīsim, tad saskaramies ar milzīgu risku, ka nākamā gada 1. janvārī uh, būs eh, jāsaka ļoti eh, nepatīkamas lietas tiem, kas to ir pelnījuši vismazāk. Tātad eh, esiet droši, es pie tā strādāšu, tas man tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, un tomēr gribu atgādināt komitoloģiju un striktos noteikumus. Es domāju, ka ir iespējams rast kompromisu, ir jāturpina strādāt, un es arī no savas puses gribētu atgādināt, ka tad, kad tika izrādīti centieni ar Somijas prezidentūru. Es zinu, kāda ir uh, pozīcija, bet man ir arī uh, jāuzsver, ka uh, Discover EU tika izņemts no saruna apmēra apjoma. Es uzklausu arī parlamentā pozīciju par budžetu, bet kopumā gribu teikt, ka mums nevajadzētu norobežoties, mums ir jāturpina sadarboties, lai uh, strādātu pie šiem jautājumiem. Runājot par kultūras mantojumu rīcībā, tas ir projekts, kas sākās šā gada janvārī, un tur ir paredzēts uh, atbalstīt vietējo un reģionālo iestāžu mācīšanās procesu mācīšanos no saviem uh, kolēģiem citās valstīs. Šeit ir uzsvers uz kvalitātes principiem un uz to, kā uzlabot līdzdalības pārvaldību attiecībā uz kultūras mantojumu. Tas, kas tagad ir paredzēts projektā, ir e, vismaz 12 e, mācību braucieni pilsētām, reģioniem, e, kas tiks atlasīti Eiropā. Es jums varu iesniegt arī sārakstu. Tātad ideja ir, lai vismaz 20 dalībnieki ir katrā braucienā un tie būtu politikas lēmumu pieņēmēji, tie varētu būt arī reģionu speciālisti, lauku politikas speciālisti, piemēram, lai viņi varētu izdarīt vienu lietu, tātad šī um, um, projekta mērķis ir 30 labo prakšu sārakstu izveidot, ko tad tālāk varētu izplatīt uh, Eiropas pilsētās un reģionos. Kā jau es teicu, tas tikko ir sācies, es apņemos jums uh, Eh, iesniegt šo 12 vietu sarakstu, kas tiks apmeklēts, un es domāju, ka šīs 30 labās prakses, eh, tas jau būtu svarīgi, un tur ir arī laba saikne ar apvāršanas Eiropu, un eh, tātad šīs projekts tagad ir sācies, un tā ir tā ideja, ko es jums izskaidroju. Lielas paldies! Petras Kamerēverts kundze lūdzu. Jā, paldies! Paldies, komisārs kundze, par ja tā teikt, eh, raibo buķeti, ko prezentējāt no rīta. Pievērsīšos diviem aspektiem. Sākumā izglītības telpa 2025. Kopš Gēteborgas samita, manuprāt, pirms divi ar pus gadiem diezgan daudz laika ir pazaudēts, un tiešām beidzot ir pienācis laiks uzsākt konkrēts pasākums, jo 2025. gads patiesībā jau ir parīt. Uh, Pagājušajā nedēļā es izlasīju paziņojumu par spēcīgu sociālu Eiropu, taisnīgai pārējai, kur tiek pieminēta arī izglītība un problēmas. Manuprāt, problēmas ļoti pareizi tiek aprakstīts, piemēram, ka katrs 5-15 gadīgi, gadīgais neprot uh, lasīt un rakstīt, saskars ar problēmām matemātikā, dabas zinībās, bet tad izsecināt, ka ir pēc tam īpaši jācenšas, lai jaunieši cilvēki, jauni cilvēki pabeigtu vismaz vidusskolas līmeni. Nu, es domāju, ka mums ir jāmaina mūsu uzskatu par to, ka vidusskolas izglītība ir brīnuma nūjiņa visam. Mums ārprātīgi trūkst amatnieku, specializēto darba spēku, uh, Un tam nav nepieciešama vidusskola izglītība. Ne katram ir jāpabeidz vidusskola vai ģimnāzija. Mums ir jāplūkojas uz ārodu izglītību, jāspēcina ārodu izglītība. Es ceru, ka jūs man piekrītat, un šādus teikumus es tiešām vairs negribu redzēt komisijas dokumentos. Jo, manuprāt, tā tiešām ir nepareizā pieeja. Uh, apgalvot cilvēkiem, ka tikai tad, ja viņiem ir šī vidusskolas izglītība, tad viņiem ir kaut kāda vērtība, jo tas ir pilnīgs muļķības un ar to neko nepanāksim. Un nākamais, otrais aspekts, ko gribēju pieminēt un uz ko es jums uzstāju, mums ir nepieciešama ārkārtas plāns programmām pēc 21. gada janvāri, jo neatkarīgi no tā, kāda būs gala situācija ar pārvaldību finansēm, mēs jau tagad zinām to, ka mēs parlamentā uh, pēc novembra nevarēsim noslēgt programmas. Tātad līdz šim mirklim komisija neko jaunu patiesībā nevar ierosināt, ja mēs tā nopietni to ņemam vērā. Un mēs nedrīkstam sasodīts vēlreiz pieņemt melnā Pētera karti no padomes, uh, kad mēs savus mājas darbus izpildījām laicīgi. Mēs tagad gaidām priekšlikums no komisijas. Es zinu, ka jūs aktīvi pie tā strādājat, bet mēs gaidām komisijas priekšlikumus. Mums ir pilnībā nepieņemams padoms priekšsēdētāja priekšlikums saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu, kas mums pilnībā nav pieņemams. Un kā jau teicu, mēs neļaujam uh, Neļausim, ka mēs tiekam novirādīti par vainīgajiem, nespējot sagatavot jaunās programmas. Mums ir nepieciešams tiešām ārkārtas plāns, lai izvairītos no tādas situācijas, kādu piedzīvējām pirms septiņiem gadiem, kad arī bijām ārkārtīgi nokavējušies, jo pārdomi nespēja sagatavot laicīgi DFS. To vēlreiz es negribu piedzīvot, un kā jau es to minēju, tā nav Eiropas parlamenta vaina, bet pārējo vaina. Lielas paldies! Nē, nē, nē, kamēr Evertas kundze par šo steidzamības plānu otro, ko jūs minējāt, tas ir jau kaut kas, ko esmu jau dzirdējusi, un paldies jums par to. Es vienkārši gribēju pateikt, ka eh, pirms rītdienas eh, padomes eh, būtu pārāk ar teikt, ka um, lēmums nav pieņemts. Tagad mēs zinām, kāds ir priekšlikums, tas mums nav pieņemams, mēs turpināsim strādāt, bet kas mums ir svarīgi šajā kontekstā ir neradīt paniku. Vēl joprojām mums ir uh, manevrēšanas iespējas, mēs turpinām sarunas ar ministriem, ar premjerministriem un arī komisijas ietvaros. Es uh, visu laiku to paturu prātā. Es, uh, gribētu, lai šonadēļ mēs varētu um, nākt klajā ar vēstījumu par uh, profesionālo apmācību, izglītību. Tas man tiešām ir svarīgs tēmats, un es gribētu turpmākajos piecos gados pie šī aspekta vairāk strādāt. Un šeit es arī uh, redzu četras iniciatīvas, kas uh, tiks paturēts acīs. Uh, Jauno prasmju darba kārtība tiks prezentēta 25. martā ar komisāru Šmītu. Jau no paša sākuma mēs strādājam kopā, un es tiešām gribu uzsvērt, lai šīs aspekts netiktu zaudēts. Otrakārt, Erasmus Plus ietvaros es atbalstīšu šo programmu, es vēlos, lai tas turpinātos. Šobrīd ir 28%, bet, kā jūs teicāt, mums ir vajadzīgi šie jaunieši. Bet eh, trešais punkts, ko gribētu uzsvērt, ir ka gada laikā es gribētu uzsākt iniciatīvu, palaist iniciatīvu, kas izveidotu uh, Eiropas uh, ietvaru uh, tā sauktiem microcredentials. Es ne, tātad es gribētu uzsvērt, ka jaunā izglītības kultūra ir mūža izglītība. Un, uh, ja uh, viņu pieredze netiks atzīta, uh, viņu profesionālajā dzīvē, tad uh, viņu perspektīvas neuzlabosies. Un tāpēc es prasīju ekspertu grupas izveidi. Tā tiks izveidot līdz mēneša beigām. Pirmā sanāksme ir pārnicēta marta vidū. Es viņiem došu astoņas nedēļas, lai sastādītu ziņojumu. Mēs zinām, ka šāds modelis pastāv, ir uh, valstis, kuras šo modeli piemēro, un uh, maija padomē es nākšu klajā ar eh, Eiropas akreditācijas datu ietvaru. Un tātad es domāju, ka pa, par šo jauno uh, formātu ir jādomā, un tas man noved arī pie digitālās izglītības rīcības plāna, un uh, ko tajā ieņems tiešsaistes kursi, jo šobrīd mēs vēlamies, lai būtu šāda veida kursi internetā tiešsaistē, kas uh, dod iespēju mācīties cilvēkiem, kas nevar uh, nekur aizbraukt, un tad ir jautājums, kāda ir atzīšana, kāda ir standarti, un Erasmus Plus mēs arī uzsvērsim, eh, lai skolotājiem būtu eh, digitālās prasmes, jo ja tiešais kursi netiks atzīts, tas būs ļoti problemātiski, un arī tagad mēs eh, diskutējam ar uh, Eh, skolotājiem, eh, viņi šobrīd neredz nekādus eh, ieguvumus, bet mēs ar viņiem turpināsim strādāt un apliecinu, ka šo tēmātu paturēšu prātā. Tās ir četras konkrētas lietas, kas pie kā tiek strādāts, un es jūs arī visu laiku informēšu. Vielen Dank! Lielas paldies! Farāns kundze! Paldies, priekšsādātājs kundze! Paldies, komisārs kundze! Šobrīd eh, jūs um, nākat pie mums ļoti tādā emocionālā brīdī, kad ir runa par budžetu. Mēs cīnījāmies, lai uh, izglītību un kultūru pievienotu jūsu portfeļu nosaukumam. Un eh, tā nebija sagadīšanās, kas tika piemirsts, jo šīs divas svarīgās nozars netiek pietiekami ņemtas vērā, un es personīgi gribu teikt, ka mēs cīnājāmies par šo simbolismu, par um, nosaukumu maiņu, un tagad mums ir jāīsteno šī politiskā cīņa, un mums jūs ir jāatbalsta. Es domāju, ka jūs varētu mums palīdzēt, jums palīdzēt, pateikt, kas mums konkrēti būtu jādara, un es gribētu jums pateikties arī par šo te darbu un ļoti ambiciozo darba kārtību, ko jūs prezentējāt, bet mēs redzam, ka ir um, nelīdzsvars, jo Nu, nevar būt tā, ka ir milzīgas ambīcijas, bet nekad netiek izdarīts. Mēs varam sapņot, bet ir jānonāk šajā konkrētajā fāzā, un tāpēc šodien esam nedaudz vīlušies. Tie izaicinājumi, ko jūs minējāt, viens no lielākajiem ir Eiropas izglītības telpa. Mēs nevaram zaļo kursu un digitālo Eiropu īstenot, ja nebūs šīs telpas kopējās. Uh, Un uh, svarīgākais jautājums, protams, ir budžets. Mēs bez tā neko nevaram izdarīt. Un šobrīd, uh, atklājot visus šos ļoti tehniskos jautājumus, es uh, konstatēju, ka uh, tiek tā kā sagriezt šķēlīties, sadalīts, uh, viss uh, no vienas puses ir Erasmus, plus, no otras puses pētniecības programmas. Tātad vairāki jautājumi ir par šo jomu. Vai, uh, varētu būt tā, ka Eiropas uh, universitātes uh, tiktu atstātas novārtā no apvāršanas Eiropa ietvaros, jo mēs zinām, ka ir bloķēšanās šajos jaunajos projektos. Uh, jā, tā ir, ka tie vēl nav zināmi, un pat Erasmus Plus trīskāršošanu, ko ceram sasniegsim, tas nebūs viegli, bet kāpēc ne, vai tas būs pietiekami, vai tādējādi mēs varēsim uh, panākt pienācīgu budžetu. Jau ir arī sēnā cīņa, kas šeit parlamentā tiek īstenot, lai izveidotu Eiropas apmācības telpu. Šobrīd joprojām kursi netiek atzīti. Arī šajā jautājumā, ko mēs uh, konkrēti varētu darīt, uh, kas ir jūsu darba kārtībā, kā mēs jums varētu palīdzēt. Un vēl viens interesants jautājums, ko jūs pieminējāt, ir uh, pamatizglītības garantija. Uh, Eh, šis eh, projekts ir jāvirs uz priekšu, un man ir jautājums, eh, kas ir papildus lasīšanai, rakstīšanai un skaitīšanai. Tā ir vēstures mācīšana, tas ir aktuāls tēmats kas tika arī risināts, izveidot Eiropas vēstures namu un Eiropas vēstures observatoriju izveidi. Un um, Um, bija arī Polijā diskusijas tātad par uh, mācību grāmatām, un šie jautājumi aizvien un aizvien parādās, jo te ir runa par Eiropas identitāti. Mums nav jāuzspiež dalību valstīm, ko tad mācīt, bet ir tomēr e, pamat izglītības jautājumi, un manuprāt, izglītībā tajā ietilpst arī tātad vēsture. Un uh, vēl būs svarīgi tikšanās ar Eiropas izglītības ministriem, kādu vēstīju viņiem jums, jūs sniegsiet. Mēs uh, esam tikušies ar saviem ministriem, un, um, kā jūs man ieteicāt, es arī rakstīju daudziem citiem, tātad mēs arī tur cīnīsimies. Bet es gribēju zināt, kādi ir, uh, kāds ir jūsu attiecības šajā kontekstā. Paldies! Paldies, uh, Farangas kundze, par jūsu jautājumu. Man ir liels prieks, ka jūs pieminējāt Eiropas universitāšu jautājumu un apvārsnes Eiropu programmu. Uh, jo tas arī ir uh, uh labs uh, piemērs, kā pie tā varam strādīt. strādāt. Um, tātad es redzu, ka šī iniciatīva tika sagatavota EAG ģenerāldirektorātā. Jau mēnešiem ilgi es runāju par to, cik svarīgi ir inovācijas un pētniecību iekļaut šajās te universitātēs, lai vienkārši parādītu, cik svarīgi ir, lai jau no paša sākuma uh, Eh, cilvēki var ehm, gūt pieredzi uzņēmumos un tirgu. Eh, šie 5 miljoni eiro eh, ir atvēlēti tikai EAK e ģenerāldirektorātam, un tagad pirms diviem mēnešiem es ehm, nolēmu, ka um, pētniecība un inovācijas būs jāiekļauj. Es atgādinu, ka Regija komitejā finansējuma transferi tika noraidīti, bet es jau runāju ar koordinatoriem, mēs radām juridisku risinājumu, es prasīju manai komandai, lai mēs kā komanda parādām, kā šie transferi var tikt veikti, un no apvārsnes Eiropa ir jāpārveido lieku fondi uz šiem te aliansēm, un 2 miljonu eiro tiks atvēlēt katrai no šīm aliansēm, uh, jau no paša sākuma šo pētniecības un inovācijas dimensiju integrētu. Manuprāt, tā tiešām ir laba ziņa. Un mums tad ir jāraugās, kāds būs šis pēcdarbs, jāstrādā pie mācību satura, jādod tāds elastīgāks ietvars un uh, vajadzībām pielāgotāks ietvars, un kaut kādā brīdī būs jāraugās, kā šis finansējums tiks izmantots, lai virzītu uz priekšu mūsu zināšanu stratēģiju, kādu vēlētos īstenot ilgtermiņā. Par apmācību un kursiem, kā jau es minēju, mums ir uh, uh, vienkārši pie šī jautājuma vairāk jāstrādā. Esmu ļoti atvēra, uh, par, atvērta par to runāt. Un, un tātad vajadzētu šo mikrokredītu ietvaru uh, Um, attiecībā uz šiem kursiem tas nav vienkārši, ir jāraugās, kā tie tiek veidoti, bet šī pieredze ir jāatzīst, un pēc tam cilvēkiem jādod iespēja atrast darbu. Izglītības uh, jomā vēsture, uh, vēstures observatorija. Martā es būšu Eiropas vēstures namā un runāšu par šo jautājumu. Jūs zināt, ka līdz šim uh, Mums ir tikai materiāli, kas tiek izdalīti visā Eiropā, bet tas ir tikai par Eiropas Savienību. Bet arī Eiropas vēstures eh, mācīšana ir eh, pelnījusi mūsu uzmanību, un tomēr šeit jāraugās, kāds ir dalību valstu kompetences, kā tās var iesaistīties šajos tematos. Un kaut kādā brīdī mums būs eh, pie tā jāstrādā, un es ceru, ka uh, Tas arī būs temats neformālajās pusdienās padomas laikā. Šobrīd es nevaru pateikt, vai ir kāds konsens dalību valstu starpā, jo man vēl nav bijusi iespēja ar visiem par to diskutēt. Ceturtdien rīt būs padomas tikšanās, un es tiešām gribētu uzsvērt, ka tas, ka jūs uzturat kontakts ar saviem ministriem, uh, Tas tiešām ir ļoti pozitīvi un tas var ietekmēt arī rezultātu, jo viņi man, uh, uh, ar mani kontaktējas un saka, cik tas ir svarīgi. Un uh, ir daudz vien, vien arī pārsteigti, ka mūsu viedoklis sakrīt. Bet vispārīgi, kā jau es teicu, man nav iemesls sūdzēties par uh, izglītības zinātnes uh, ministriem, bet lēmumu pieņēmēji tie ir premjerministri un finanšu ministri, kas tad uh, rada problēmas. Mūsu temati, tematu vidū būs arī smadzeņu apret aprite. Tas ir jautājums, kas ir prioritārs arī Horvātijas prezidentūrai, un pusdienās mēs eh, runāsim arī par zaļo kursu un vajadzīgajām kompetencēm un to, kā izglītība var dot ieguldījumu šajā jautājumā. Un tas ir vēl viens eh, jautājums, tātad par ko mums runāt eh, komunikācijā. Un, uh, mūsu reģionos un dalībvalstīs realitāte ir ļoti atšķirīga, un tāpēc man ir prieks, ka būs šī pirmā saruna uh, ar viņiem un es ar nepacietību gaidu, ko mēs varētu Eiropā un kopīgi darīt. Paldies! Dank, Liels paldies, Andersens kundze, kura izteiksies kā pēdējā no koordinātora puses. Ir vēl pieteikušies trīs runātāji, bet tā kā mums ir palicis tikai desmit minūtes, tad pievienošu vēl vienu kolēģi un tad noslēgšu runātāju sarakstu citādi. Nepaspēsim bez tulkojuma. Tātad, lūdzu, neviens nepārsniedziet vienu minūti uzdodot jautājumus. Tagad vārds Andersons kundzei, kā koordinatoriem pārējiem runātājiem tikai viena minūte jautājumu uzdošanas laiku, ko rūpīgi ievērošu. Paldies! Paldies, ka ieradāties pie mums! Paldies par jūsu dažādo jautājumu prezentāciju! Vēlos pievērsties 2020. un 2025. gada izglītības telpai un varu par 100% piekrist savai kolēģei Petrai Kamervērts kundzei. Vācijā pēdējo desmit gadu laikā mēs esam piedzīvojuši šo pārāk lielo uzsvaru uz akadēmisko izglītību, kas ir novedis pie ne tikai jau minētajām problēmām par specializētā darba spēka trūkumu, bet mēs esam arī bez cerībām uh, pārslogojuši mūsu bērnus, jo tad, ja standarts tiek uzskatīts vidusskolas, akadēmiskā izglītība, tad ļoti daudz bērni to nespēja īstenot un arī psihiatrisko prakšu apmeklētība runā skaidru valodu. Pirms 20-30 gadiem amatnieks bija ļoti cienīts ta profesija, bet tagad mēs jūtam, ka šādi cilvēki daļai pat kaunās par savu profesiju. Tādēļ tiešām būtiski, ka mēs mainām šo situāciju, ja mums ir nepieciešami šie arot speciālisti. Jūs minējat, ka tiks ievērots subsidaritātes princips, un gribu dzirdēt no jums konkrēti, vai jūs kā komisāre tiešām iestāsieties par to, lai notiktu Eiropas universitāšu tīkla izveidošanu. Mobilitāte ir lieliska lieta, taču mēs nedrīkstam iejaukties universitāšu programmās, apmācības saturā. Tā ir dalībvalstu kompetence, kurai tur ir arī jāpaliek. Un daudz vietas rakstiski ir arī ierakstīts, un es vēlos jūs nu, turēt pie jūs dotā solījuma šajā sakarībā. Noslēgumā vēlos pieminēt interviju, kuru sniedzāt 29. novembrī 2019. gadā laikrakstā Deutsche Welle, kur jūs minējāt, ka lielu uzmanību pievērsīsiet mēdīju kompetencei un cīņai pret dezinformāciju. Šajā sakarībā gribu uzdot jums jautājumu. Brošūrā 16 lieliski iemesli Eiropas Savienībai, kas ir izdot no komisijas, ir minēts, kā 2017. gadā Eiropas telpā izdevās ietaupīt 7 50 miljārdus eiro pateicoties ECB īstenotajai politikai attiecībā uz nodokļu likmēm, procentu, likmē, procentu likmēm. Nu, par to var priecāties, taču šeit netiek pieminēts tas, īpaši runājot par Vācijas situāciju, ka pēdējā gada laikā Vācijas valsts ietaupīja 368 miljārdus eiro. Uh, taču tas nozīmē, ka privātām mājsaimniecībām šie naudas līdzekļi bija jāietaupa. Un es gribētu dzirdēt no jūsu puses, vai pateicoties šai ECB zemo procentu likmju politikas ietvaros izdevās ietaupīt, taču par to maksāja pēc tam patērētāji. Vai jūs šāda veida informācijas pasniegšanu aplūkojat kā dezinformāciju un vēlties pret to vērsties? Paldies! Un taisnīguma labad, tā kā visi koordinatori saņēma atbildi uzreiz, tad tagad arī lūkšu uzreiz atbildēt, un pēc tam pārējie pieci uzdos jautājumus kopā un būs viena atbilde, jo, diemžēl, laika vairs nav. Merci beaucoup. Paldies. Paldies par jautājumu. Par mm, profesionālu izglītību. Nu, droši vien būšu atbildējusi vismaz daļēji piebildīšu divas lietas. Pirmkārt, eh, arī šeit mēs strādājam ar komisāru Tieriju Lebretonu kopā. Viņš strādā pie rūpnieciskas eh, stratēģijas un attīstības, un eh, arī šī, šī, šī industriālā rūpnieciskā attīstība. Uh, skar arī mm, zilās apaklītes mm, darbiniekus un mm, viņam nepieciešamas prasmes. Nu, vēlos pieminēt arī digitalizāciju, digitālas prasmes, jo visas iekārtas ir uh, automatizētas un ar roku vairs neviens neko nedara. Tā, tad, nu, es nesaku, ka vajag atteikties no uh, roku darba, bet vienkārši jāpaplašina šīs tradicionālās iemaņas ar um, digitālajām prasmēm gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, tīpaši lielie uzņēmumi, viņiem tas grūtības ir lielākas. Par uh, izglītības programmam mums ir uh, Eiropas universitāšu pilotprojekts, un viņi paši ir izvēlējušies tematus, uh, ir e, sameklējuši kandidātus, dalībniekus, un viņi pēc trim gadiem mums e, pastāstīs par rezultātiem, kas mums ir svarīgi. Svarīgi neatkārtot pagātnes kļūdas. Nevajadzētu atkal e, īstenot projektus trim, piecām, astoņām valstīm. Vajadzētu domāt par elektronisko studentu uh, apliecību, jādomā par sadarbību ar uzņēmumiem, jāsaprot, kā apvienot akadēmiskās zināšanas ar praktisko pieredzi, stāžu uzņēmumā. Nu, ko tieši uzņēmēji mums uh, var pastāstīt labāk. Mm. Pie šiem jautājumiem mums kā Eiropiešiem jāvirzās uz priekšu, un mums jānonāk pie šiem statūtiem, pie uh, certifikātiem, diplomiem, kas apliecina izglītības kvalitāti. Tas viss jādara paralēli. Un um, pēdējais jautājums. Um, man šķiet, ka. Um, informācija, dezinformācija ir um, varbūt ļoti bīstama. Uh, Jāpastāsta jauniešiem, kas notiek, un jāpieturas pie faktiem. Te ir divas sarkanās līnijas - piekļuva informācijai un um, vārda brīvība. Tātad. Um, jādod jauniešiem iespēja brīvi izvēlēties. Nu, tāpēc šī stratēģija dezinformācijas apkarošana ir man ļoti svarīga. Un tad arī mm, digitalizācija un digitālās prasmes ir šī iniciatīva mm, Droši internets jauniešiem. Eiropas Savienībā vairāk par miljonu pilsoņu iesaistījās šajā projektā. Um, Te runa ir um, nevis par uh, to, lai teiktu priekšā jauniešiem, ko un kā darīt, bet lai informētu viņus par to, kas notiek, lai viņi varētu izdarīt savu izvēli. Nu, un tad ir paredzēta medija um, kompetenču nedēļa, kurā noteikti piedalīšos un, un uh, kur uh, turpināšu sadarboties ar komisāru Lebretonu komisāru Bretonu atvainojiet, lai um, turpinātu šo iniciatīvu. Paldies! Es tiešām lūdzu jūs izteikties ļoti īsi, vienas minūtes laikā. Vārds. Äh, äh, äh, Visiem šiem runātājiem viena minūte. Pārtraukšu jūs, ja pārsniegsiet. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, Jūsu runas sākumā jūs minējāt, ka Eiropas Savienībai ir ambiciozi mērķi, kas jāsasniedz, un lai to panākt, ir nepieciešami resursi gan cilvēku, gan finanšu. Tādēļ izglītības sistēma šeit ir nozīmīga. Pēcpusdienā mēs uh, runāsim par mākslīgās inteliģences iespējām izglītības jomā. Mans jautājums jums uh, būtu par šo jomu. Ir pašsaprotama, ka mākslīgās inteliģences izmantošana sniegs lielu ieguldījumu izglītības sistēmā, taču pastāv arī zinām riski. Piemēram, skolotāji varētu zaudēt savas darba vietas. Tāpat arī skolotājiem jābūt sagatavotam izmantot jaunās tehnoloģijas, lai sagatavoties nākotnes jaunajām profesijām. Tāpat arī pastāv risks par MI, kas radītu plaisu starp lieliem un mazākiem reģioniem. Nākamais runātais Zverakungs. Paldies, uzdošu, komentēšu tikai vienu jūs pieminēto aspektu. Mūsu priekšlikums par jaunu programmas pārvaldību nenozīmē to, ka kā vēlamies iznīcināt attiecības starp institūcijām. Nē, mēs gribam, lai mums būtu normāls attiecības starp in institūcijām. No jūsu teiktā es sapratu to tā, un Eiropas komisija nav Eiropas valdība, tā ir izpēta Tas ir izpildu orgāns divām likumdevēja, diviem likumdevēja orgāniem, taču daži komisijā, ne jūs personīgi, nespēlē savu lomu atbilstoši šai struktūrai. Paldies! Lielas paldies, saka Garcia Del Blanko kungs. Paldies par jūsu teikto attiecībā uz jauniešu garantiju. Gribēju uzdot jautājumu. Pastāv neskaidrības saistībā ar Gēteborgas uh, deklarāciju. Tiek pieminēta jauniešu garantija, kur ir runa par piekļuvi pārtikai, veselīgai pā, uzturām un tā tālāk, bet gribētu dzirdēt, ko jūs īsti saprotat ar jauniešu garantiju. Tas būtu būtiski uzzināt manai grupai. Tāpat arī par mēdīju kompetenci runājot, gan parlamentā, gan komisijā par to runā notiek mēģinājumi nodrošināt digitālās prasmes un spējas, ir tāda holistiska, filozofiska pieeja. Šeit ir runa arī par to, ko īsti nozīmē šīs izmaiņas sociāli sabiedrībā. Man būtu vēl vairāk uh, jautājumu, taču vai jūs varētu izteikties par šo? Un pēdējais runātājs lūdzu. Lielas paldies, komisārs Kungs, saka Nienas kungs. Jūs esat uh, komisāri, kas atbildīgi par kultūru. Paldies, ka šis vārds ir ierakstīts arī jūsu amata nosaukumā. 80% no kultūrai paredzētajās Creative Europe programmas nevar tik piešķirti, jo nevar iekļaut visus projektus kas jau iepriekš ir saņēmuši finansējumu. Un mums ir jāapgal, jāsaka šiem cilvēkiem nepiesakieties, jo vienkārši nesaņemsiet finansējumu. Šāda Mišela priekšlikums ir 6,9% zemāks nekā iepriekšējais. Un ko jūs uh, vēlties panākt? Kā jūs vēlaties panākt to, lai dalībvalsts palielinātu budžetu, nevis samazinātu, ko arī mēs ar uh, par, komisiju vēlamies panākt? Uh, Sikorēls kundze. Paldies. Labdien. Nu, Šī ir mana pirmā darba grupa, darba grupa sanāksme. Un um, man jums jāpiekrīt un jāpievienojas, jādala jūsu dusmas. Erasmus uh, nu, tiešām nav tāda programma, kuras finansējumu varam samazināt. Mums, mēs esam par to atbildīgi un mēs uh, nevaram to pieņemt. Erasmus Plus um, skar tieši tos iedzīvotājus un palīdz tiem iedzīvotājiem, kas uh, jūtas atstāti novārtā visā šīs globalizācijas procesos. Un, uh, nu, tas nebūtu demokrātiski, nebūtu pareizi tā rīkoties. Es uh, vēlos jums pateikties par atbalstu. Jautājums. Uh, ir šis lielais eh, plāns eh, par fake news, viltu ziņām, ko es principā atbalstu, varu par to ko pateikt. Un eh, tad jūs teicāt arī, ka tas, tas ir runā, ka izglītības jomā nevar runāt par izmaksām, tikai par investīcijām. Kā jūs to vērtētu? Ja es nu skatos, nu, piecas minūtes ir izsmeltas. Uh, ko mēs devām tulkiem, nu, vai tulki gatavi pastrādāt vēl nedaudz, vai mums jāpāriet uz angļu valodu. Labi, paldies, paldies arī tulkiem, saka komisāra Gabriela. Ļoti ātri un skaidri investīcijas izpētē kultūra, inovācijās, izglītībā, tā ir investīcija mūsu nākotnē. Protams, tās nav izmaksas. Tās ir ierakstīts uh, publiski pieejamos dokumentos, uh, uh, deklarāciju daudz, bet tagad jāķeras pie lietām, pie darbiem. Runājot par izglītību, protams, nepieciešama holistiska pieeja, ne tikai kompetence, bet arī infrastruktūra, um, digitālās izglītības um, rīcības plānā ir jāturpina aprīkot skolas ar internetu pieeju, platjoslas um, pieeju, jo Mēs runājam par eh, Erasmus, plus, par izglītību tiešsaistē, par eh, tiešsaistes kursiem, bet daudzām skolām nav interneta pieejas, kā viņi to darīs. Zaļā kursa ietvaros eh, paredzēta 3 miljārdi, lai aprīkotu skolas ar platjoslas internetu. Un šīs naudas jāizlieto mērķtiecīgi. Es atceros, CEF2 īstenošanas kontekstā mēs runājām uh, tikai par digitālo infrastruktūru. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad uh, digitālā kompetence ne tikai skolāniem, bet arī skolotājiem, jo tieši skolotāji motivē skolānus. Mākslīgais intelekts. Nekad nevajadzētu pieļaut, ka mākslīgais intelekts aizstātu uh, um, kaut ko citu pilnīgi. Protams, uh, tas tikai papildina uh, mūsu citas darbības, un uh, komisijas Baltajā grāmatā uh, tas skaidri ierakstīts. Eiropas pieeja nav nedz Eiropas, nedz um, ASV, nedz Ķīnas pieeja. Uh, Mēs respektējam ētikas principus, eh, respektējam eh, pamatvērtības. Protams, var rasties diskriminācijas riski, aizspriedumu eh, riski, arī sejas atpazīšana. Tur ir zināmi riski. Ķīnā ir daži piemēri, tas var vienkārši aiziet pārāk tālu. Tā tad mākslīgais intelekts tam jāatbilst skaidriem kritērijiem par drošību, par eh, pamatiesībām. Nu, mums skaidri jāapzinās, kur mākslīgais intelekts var mums eh, palīdzēt. Teiksim, eh, skolās mēs varam ievākt informāciju. Mēs zinām, ka klasē 30 skolēniem daži skolēni, kas ļoti ātri visu apgūst, un citi, kam nepieciešama uh, atšķirīga pieeja. Tāda arī lauku reģioni, pilsētvide. Nu, par to arī nevajadzētu aizmirst. Tad radoša Eiropa. Pēdējais komentārs. Es to atkārtoju katrā valstī, kur viesojos. Ļoti bieži trūkst nacionālo līdzfinansēšanas mehānismu, tātad tāda būtu jāievieš. Tad es arī uh, pievēršu uzmanību sadarbībai trešām valstīm, ir mediju sadarbības programmas, uh, respektējot uh, jauno audiovizuālo direktīvu. Uh, tā, tā, tā līdzdalība vairs nav automātiska, tā pakļauta zināmu kritēriju izpildīšanai. Tas mm, pagaidām, te pagaidām nav mainījies uh, kopš septembra. Mm, tad uh, mums ir arī kultūra un radošas um, mm, industrijas, kam paredzēti 3 miljārdi eiro nākamajā periodā. Un tagad paskatieties uz radošās Eiropas kultūras daļu. Tur ir daudz mazāk. Mm, daudzās programmās ir paredzēti līdzekļi uh, radošām industrijām. Un, um, Tātad tas kultūras uh, trūk, līdzekļu trūkums jākompensē ar uh, to, ko saņem radošas um, industrijas. Mm, tā to var izlīdzināt. Tad um, mediju kompetenci, jā, par to daudz runā arī padomē. Daudz kas ir atkarīgs uh, no manis šeit, protams.